Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à segunda parte. Labdien visi! Sāksim mūsu sanāksmes otro daļu. Šorīt no rīta bija publiska uzklausīšana, bet, diemžēl, ne visi varēja ierasties uz šo uzklausīšanu, jo vienlaicīgi notika parlamentā arī citas komiteja sanāksmes, kurās bija balsojumi un tā tālāk piemēram, vidas komiteja. Man bija jāiet šorīt uz vidas komitejas sanāksmu, līdz ar to es nevarēju piedalīties uzklausīšanas sadaļā par uh, to sieviešu sociālo iekļaušanu, kas pieder etniskajām minoritātēm. Vispirms parādzīsimies uz darba kārtību, tātad otrais punkts - darba kārtības pieņemšana. Vai jums ir kāda priekšlikuma grozījumiem. Ja ne, tad es domāju, ka mēs varam pieņemt darba kārtību pašreizajā redakcijā. Nākamais punkts darba kārtībā - priekšsēdētājas paziņojumi. Man nav nekādu paziņojumu, tāpēc pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. 28. janvāra sēdes protokola apstiprināšana. Šis protokols jums ir ticis izdalīts, ja līdz sanāksmes beigām nebūs saņemti nekādi ierozina, ierosinājumi vai pretenzijas, tad protokols tiks uzskatīts par pieņemt. Piektais darba kārtības punkts. Tās rekomendācija projekts otrajā lasījumā. Uh, Lulīngas kundzes ziņojums par vienlīdzīgu izturēšanos pret vīriešiem un sievietēm, kas ir iesaistījušies aktivitātēs kā pašnodarbinātie. Kā jūs zināt, parlamenta nostāja pirmajā lasīmā bija, tika pieņemta 2009. gada 6. maijā, un padomas nostāja pirmajā lasīmā tika pieņemta 8. martā 2010. gadā, un oficiāli tā tika paziņota parlamentam 24. martā. Pirmajā lasīmā parlamentā tika pieņemti desmit grozījumi. Tā bija jauna versija padomēji. Un es esmu pārliecināta, ka Lulīngas kundzei būs daudz vairāk ko teikt šajā sakarībā. Lulīngas kundze, jums vārds, lūdzu. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs jau atgādinājāt, uh, Padomē bija nepieciešams gandrīz gads, lai izstrādātu savu kopīgo nostāju. Kopš novembra beigām ir bijis skaidrs, kādā virzienā mēs dodamies, bet ar visām šīm procedūrām, kurām bija jāaiziet cauri, mums bija tikai tāda neoficiāla informācija par, par šo, un tikai kopš 8. mārta mēs saņēmām oficiālo informāciju, un tagad mēs varam uh, likt jums priekšā rekomendāciju kopumu otriem lasījumam. Man ir bijušas vairākas tikšanās ar Spānijas prezidentūru, un es gribētu pateikties viņiem par lielisko sadarbību, kādu esam baudījuši šajā laikā. gaidot šo rekomendāciju izskatīšanu otrajā lasījumā. Mums tāpat bija arī tikšanās ar um, Eiropas komisijas pārstāvjiem laiku pa laikam, un es jums varu sacīt, ka, protams, mēs esam ļoti gandrīti. ar tām pozitīvajām tiem pozitīviem vēstījumiem, kas nāk no komisijas un padomas puses, bet ir tādi jautājumi, kur it īpaši padome, arī komisija nav varējusi pietuvināties mūsu viedoklim. Spānijas prezidentūra man ļoti skaidri norādīja, kur ir tās robežas, lai panāktu vienošanos ar padomi. Uh, Un ir arī tādi punkti, kuros vispār nav nekādas manevrēšanas iespējas sarunās ar padomi. Un tāpēc mums ir ļoti rūpīgi jāpārdomā. Tas īpaši attiecas uz sociālo aizsardzību dzīves partneriem un uh, laulātajiem. Uh, kur mums bija prasība nodrošināt viņiem pilnīgu aptvērumu, paredzot arī kaut kādu elastību un um, arī tādas obligātās, obligāto nodrošinājumu tieši attiecībā uz šiem partneriem, bet uh, padomu tam nepiekrita. Bet es jums varu sacīt, ka attiecībā uz šo sociālās aizsardzības statusu padomas kopīgajā nostājā. Mēs eh, redzam, ka šobrīd tomēr ir, eh, viņi panākuši mums solīt pretī, un tur ir teikts, ka ja kādā konkrētā dalība valstī ir sociālās aizsardzības sistēma, kas attiecināta uz eh, pašnodarbinātiem strādājošajiem. Nu, protams, ka ja šādas sistēmas nav, tad to nevar attiecināt uz viņu partneriem, bet ja pastāv šāda schēma attiecībā uz pašnodarbinātiem, un tā ir dažās dalība valstīs, tad attiecīgā dalība valsts var veikt nepieciešamos pasākums, lai nodrošinātu, ka šie te partneri vai laulātie var gūt labumu no šīs te sociālās aizsardzības sistēmas saskaņā ar nacionālo likumdošanu. Un tas ir kaut kas tāds, eh, kas mums līdz šim nebija izdevies. Bet ko gan padomu saka? Padomu norāda, ka dalība valsts var izlēmt, vai šī sociālā aizsardzība būs eh, brīvprātīga vai eh, obligāta. Un tāpēc eh, šīs, šā, tāpēc šāda te aizsardzība varētu tikt nodrošināta pēc partneru vai dzīvesbiedra lūguma. Es domāju, ka lielais solis uz priekšu ir tas, ka visām dalību valstīm ir jāierosina sistēma, Tā varētu būt vai nu obligāti vai brīvprātīga. Un ja tās izlemtā rīkoties, tad vienalga, vai tas būtu uz brīvprātības pamata vai obligāta prasība, tad viss, kas vēlas gūt labumu no tā, tiem ir tā kā jāpiesakās. Nu, savādāk ir attiecībā uz eh, nodarbinātiem, jo tad, tad Bet, jo pašnodarbinātajiem situācija ir savādāk, viņiem pašiem ir jāizlem, ko darīt, bet, nu, viņiem tādā gadījumā būtu par sevi jāpaziņo, ja viņi vēlas izmantot šo te palīdzību, šo te aizsardzību. Es domāju, ka tas nav slikti, es tam piekrītu, jo pretējā gadījumā mēs vispār nepanāksim nekādu rezultātu. Tā kā es būtu gandrīt iet pa šo ceļu, un es gribētu teikt, ka manā valstī Iepriekš mums bija sistēma, kur, teiksim, šāda aizsardzība tika nodrošināta lauksaimniecībā strādājošajiem. Un mums arī bija tāds ilgs periods, kurā persona varēja izvēlēties, vai viņi vēlas eh, iekļauties šajā sistēmā vai nē. Bet ar to tekstu, ko tagad padomi ir izstrādājusi, mēs nonākam pie nostājas, ka lietas mainīsies. Un tas ir, manuprāt, nozīmīgs solis uz priekšu. Es būtu gribējusi, lai mēs būtu gājuši vēl tālāk, ja tā varētu izteikties, bet es redzu signāls, kāda nāk no padomas, ka tālāk iet nav iespējams nekādā gadījumā. Un tāpēc es gribētu teikt, ka mums vajadzētu būt apmierinātiem ar padomas izstrādāto septīto pantu, Protams, apsvērumu arī būs jāpsalāgo ar to. Tad vēl viens klupšanas akmens bija maternitātes aizsardzība. Padome zināmā mērā mums ir piekritusi attiecībā uz to, ka maternitātes aizsardzība būtu jānodrošina, bet, protams, to nevar savietot ar uh, to sistēmu, kā tiek šajā gadījumā attiecināt uz uh, nodarbinātajiem, uh, kas ir noteikts direktīvās par nodarbinātajiem. bet tiks veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka sievietes, kas ir pašnodarbinātas, tad ne tikai dzīvesbiedrs, bet sievietes, kas ir pašnodarbinātas vai pašnodarbinātā partners vai dzīvesbiedrs, mm, lai būtu garantēts, ka saskaņā nacionālo likumdošanu mm, viņas var uh, pretendēt uz uh, maternitātes atvaļinājumu grūtniecības un maternitātes gadījumā padome teica, ka šādam atvaļinājumam būtu jābūt 14 nedēļas, jo viņi vēlas, lai tiktu šeit noteikts arī kaut kāds skaitlis. Un šis skaitlis balstās uz to, kas pašreiz ir spēkā attiecībā uz nodarbinātajiem. taču lielākā daļa dalībvalstu nevēlas, lai būtu atsauce uz nodarb, uz direktīvu par nodarbinātajiem. Tātad, kas mums būtu tagad jādara? Mums būtu jāizstrādā tāda teksta redakcija, kas eh, palīdzētu sasniegt to pašu rezultātu, bet mazinātu to dalību valstu bažas, kas nevēlas redzēt šeit atsauci uz direktīvu 1992. Līdz ar to mēs varētu iekļaut grozījumu tādu periodu, kura, kura laikā sievietes pašnodarbinātās vai sievietes, kuras ir pašnodarbināto dzīves biedras, saņem maternitātes pabalstus, kas ir līdzīgi tam laikam, uh, maternitātes atvaļinājumu laikam, kāds šobrīd Eiropas Savienības līmenī ir noteikts nodarbinātajiem. Nu, vai nu tās būtu 14 nedēļas, vai arī mēs atsaucamies uz direktīvu, vai arī vienkārši sakām līdzīgi, kā tas ir attiecībā uz maternitātes atvaļinājumiem nu, nodarbinātajām personām. Un tas būtu vienāk, jo rezultāts būtu vienāds. Un tas varētu palīdzēt dalību valstīm, kuras nevēlas, lai šī atsauce uz direktīvu būtu skaidra ierakstīta, bet jebkurā gadījumā te būtu kaut kas teikts par šīm te tiesībām. Mm, to, kas pašais ir spēkā, citiem vārdiem sakot, šīm 14 nedēļām. Uh, Mēs zinām, ka šo, šobrīd eh, direktīva tiek pārskatīta, un tur ir rakstīts, ka maternitātes eh, atvaļinājumu cēlons ir motivēts, un eh, komisijai būtu jāziņo pa Eiropas parlamentam un padomēji mm, par to, vai maternitātes pabalstiem attiecībā uz nu, pašnodarbinātajām vai pašnodarbināto sievām partnerēm arī būtu jāpārskata. Mēs nezinām, vai. Eh, mēs domājam, ka ja šī nodarbināto direktīva tiks modificēta, tiks izmainīta, tad es domāju, ka priekšlikumiem attiecībā uz pašnodarbinātajām un vai pašnodarbināto partnerēm arī būtu jāmaina. Es ceru, ka to dalību valstis būs mierā un varēs parakstīties zem šī dokumenta. Man ir daži grozījumi, par kuriem es zinu, ka dalību valstis piekrīt un viņi var atbalst, viņi tās var atbalstīt mūsu priekšlikumu. Bet, protams, šī direktīva neatiec tikai uz lauksaimniecībā nodarbinātajiem, un es nezinu, kā komisija pie tā ir nonākusi cita direktīva no 86. gada neatiecaucas uz lauksaimniecībā strādājošajiem, un tur ir teikts, ka modificē vai groza direktīvu, lai pastiprinātu maternitātes pabalstus neatkarīgām sievietēm, darbiniecēm vai pašnodarbināto partnerēm, dzīvesbiedrēm. Es domāju, ka tas ir tā neitrāli un. Uh, diezgan skaidrs teksts, un padomu šo tekstu pieņems. Un tur pateikts tas, ko mēs vēlamies. Tāpat padome ir ar mieru pieņemt mūsu grozījumu, kurā mēs atsaucamies uz 97. Eh, gada rezolūciju par eh, dzīvespiedriem, un mēs vienkārši atgādinām, ka parlaments tajā laikā nāca klajā ar priekšlikumiem. Ar to problēmu nav. Mans trešais grozījums. Es nedomāju, ka te ir daudz problēmas. Ir tādas dalība valstis, kuras te īsti nav sapratušas to ideju, proti to, ka mēs nevēlamies tekstu no padomas, kurā būtu teikts, ka dalība valstis uh, nevar saglabāt savus nacionālos nosacījumus, kas ierobežo piekļuvu sociālās apdrošināšanas schēmām vai kaut kādu zināmu aizsardzības, zināmam aizsardzības līmenim. Nu, te vairāk Vācija ir par to nobežījusies, jo viņiem ir dažādas īpašas sistēmas attiecībā uz atsevišķām uh, pašnodarbināto grupā. Man liekas, ka tas bija attiecināts arī uz ārstiem. Neviens jau viņām ne, viņiem neliek neko te mainīt. Un mēs nevēlamies, lai tas tiktu šeit iekļauts, un līdz ar to mēs gribam pārliecināt dalību valsts padomas tekstā atteikties no šī formulējuma. Ceturtais grozījums. Es ceru, ka padomu piekritīs Padomi ierosināja iekļaut mūsu tekstā papildus teikumu, kurā būtu rakstīts, turklāt eh, personas vai attiecīgās ģimenes ekonomiskā situācija ir jāņem vērā, izskatot, cik lielam būtu jābūt šim te pabalstam attiecībā uz sociālo nodrošinājumu. Mums tas nepatīk. Šāds teksts nav nodarbināto direktīvā. ir, eh, ir daži darbdevēji, kur, teiksim, ir daži nodarbinātie, kuriem eh, klājas daudz labāk materiālā ziņā nekā pašnodarbinātajiem, bet neviens nedrošināsies teikt attiecībā uz eh, nodarbinātajiem, ka ir jāņem vērā viņu mm, ekonomiskā situācija, tad, kad tiek aprēķināta vai, teiksim, lēms par viņu sociālo nodrošinājumu. Uh, Ja tas nav direktīvā par nodarbinātajiem, tad mēs negribam, lai tas būtu direktīvā par pašnodarbinātajiem. Es jau esmu pastāstījis par savu piekto grozījumu un uh, gribētu ierosināt, lai tiktu svītrot atsauc uz 92. 92. gadu direktīvu. Un tā attiecībā uz šo te atsauc uz 92. gada direktīvu. Tur es visu jau pateicu. Tālāk mans sastais grozījums. Es ceru, ka mēs varam pārliecināt padomu pieņemt manu grozījumu. Pēc tam, kad padomu gribēja norādīt, ka, kas attiecas uz maternitātes pabalstiem pašnodarbinātajiem un viņu partneriem būtu jādod piekļuvu, cik vien tālu tas ir iespējams. Es gribētu, lai tiktu svītrot šī te norāda, šī te atsauce uz cik tālu tas ir iespējams. Es domāju, ka viņiem ir, ka viņiem ir jābūt piekļuvēji visi, visām šīm te, mm, jebkuriem pakalpojumiem. Tas ir šajā tekstā iekļauts un tieši tā iemesla dēļ. Tas arī tas galvenais, kas ir iekļauts sastajā grozījumā. Tad vēl septītais grozījums. Padome mums ir iedavusi tekstu, kurā ir runāts par uh, finanšu ilgtspējību un sociālajiem modeļiem. Es domāju, ka visām ka vi visiem sociālās nodrošinājuma, sociālā nodrošinājuma sistēmām šie jautājumi ir aktuāli, bet es nezinu, kāpēc tas būtu jā, jāiekļau šajā tekstā. Es, grib, es esmu pārliecināta, ka mums izdosies pārliecināt padomu šo apsvērumu svītrot. Astotais grozījums. Te ir runa par dažādām iestādēm, un padome te atsaucas uz cilvēktiesību aizsardzību un tā tālāk. Es domāju, ka tās iestādes vai institūcijas, uz ko te atsaucas, tām būtu jābūt vienādām gan attiecībā uz nodarbinātajām personām, gan darbņēmējiem, gan uz pašnodarbinātajām. Tātad tie principi, kas attiec uz vienlīdzīgu izturēšanos, te nebūtu jābūt nekādai atšķirībai. Ja dalībvalstīs ir kādas iestādes, kas ar to nodarbojas, tad viņas arī būtu atbildīgas, bet mums nevajadzētu uh, iejaukt šeit pašnodarbinātības jautājumu. Par nākošo grozījumu es šeit neesmu izpārliecināta. Man nav pārliecības par to, ka padome to pieņems. Un šeit ir runa par uh, dalībvalstu spēju lemt. Mums visiem būtu jāpiekrīt, ka ja mēs vēlamies, lai lietas virzās uz priekšu, tad dalību valstīm būtu jāspēj lemt par to, vai sociālā aizsardzība ir obligāta vai brīvprātīga. Mums par to būtu jāvienojās. Bet eh, padome šeit vēlas teikt, eh, ka sociālais nodrošinājums ir jāpiešķir tikai tad, ja tas tiek pieprasīts Un ir skaidrs, ka šādā gadījumā visiem, kas vēlas saņemt kādas izmaksas no sociālās, eh, sociālā nodrošinājuma sistēmas, tad tas būs jāpieprasa. Un vēlreiz eh, es gribu teikt, ka mēs mēģināsim sasniegt par eh, šo te grozījumu vienošanos. Nākošais grozījums desmitais. Uh, les... Šeit atkal ir tā pati problēma. Uh, Padome saka, ka dalībvalstīm būtu jālemj eh, par to, vai eh, maternitātes pabalsts piešķir, eh, teiksim, brīvprātīgi vai tātad pieprasot, vai tas ir obligāts pasākums. Un, ja šāds te pabalsts tiek pieprasīts, tad tas būtu jāizmaksā Padome tā tad vēlas panākt to, ka pabalstu izmaksā tikai tad, ja to pieprasa pašnodarbinātās sievietes vai pašnodarbinātā partneris. Nu, piemēram, ja ir kāds nodarbinātais, Eh, sieviete ir stāvoklī, priekšnieks zina, ka viņa dosies maternitātes atvaļinājumā un tā tālāk. Bet šeit pašnodarbinātāji pašai ir jāpaziņo, ka viņa ir stāvoklī. Ja padoma šī gadījumā eh, būtu varbūt tāda pielaidīgāka, tad varbūt varētu rakstīt, ka uh, ka pašnodarbinātai sievietei tad būtu jānorāda, ka viņa ir stāvoklī tai atbildīgajai iestādēji un tad varētu runāt par kaut kādiem pabalstiem. Vai arī ir iespējams situācija, ka, piemēram, kaut kāda X kundze saka, ka viņa ir stāvoklī un viņa ir tiesīga uz pabalstu saņemšanu. Bet nu, svarīgā lieta šeit visā šajā jautājumā ir tāda, ka uh, pabalsts e, izmaksājums vai nu obligātā kārtībā vai brīvprātīgā kārtībā. Par to tad būtu jālem. Nākošais grozījums 11. Man liekas, ka šeit es gribētu visu pagriezt otrādi. Mēs mēģinam izmainīt B apakšpunktu un saglabāt C apakšpunktu. man liekas, ka šeit mums būs varbūt vairāk jāizskaidro vai jānoskaidro tas, ko mēs vēlamies sasniegt, bet, nu, pēc būtības šeit problēma nav. 12. grozījums. Un šeit mēs vēlamies atbrīvoties no apsvēruma un atsaucēm. 13. grozījums Šeit eh, mēs gribētu runāt par atbildīgajām iestādēm. 14. grozījums. Mēs eh, lemjam par to, ka ziņojumā jāiekļauj informācija, kā jau es to skaidroju, par jebkurām izmaiņām uh, Eiropas Savienības eh, likumdošanā saistībā ar maternitātes atvaļinājumu ilgumu. Man liekas, ka padomu varētu piekrist šim formulējumam. Man liekas, ka arī pārējās lietās mēs varētu vienoties ar padomu. Nu, tātad kopumā varētu teikt, ka uh, ka, lai gan mēs nepanācām visu, ko gribējām, man liekas, ka kopumā mēs esam panākuši to, ka padome ir panākusi mums pretī. Bet šeit mēs varam runāt par tādiem lieliem soļiem mūsu virzienā, bet ne līdz tam punktam vai līdz tai vietai, kur mēs vēlējāmies, lai viņi iet. Bet, nu, viss šis te pasākums aizņēma gandrīz gadu, Un es eh, gribēju teikt, ka ja mēs varētu panākt to, ka mūsu grozījums pieņem, tad mēs varētu cerēt, ka šis dokuments tiktu pieņemts maijā Spānijas prezidentūras laikā. Un Spānijas prezidentūra varētu panākt uh, to, ka mūsu uh, teksts, par kuru mēs esam vienoš, vienojušies, tiktu apstiprināts līdz prezidentūras beigām. Pēdējo četru gadu laikā mēs esam panākuši to, ka 86. gada direktīva ir izmainīta, Tas ir kļuvis daudz stingrāka, un tas ir būtisks solis uz priekšu saistībā ar pašnodarbināto sieviešu tiesībām un pašnodarbināto uh, dzīves biedrēm un partnerēm. Kā es jau teicu, visām dalību valstīm tagad būtu jānāk klajā ar priekšlikumiem par uh, nodrošinājumu schēmām, uh, kurās eh, vajadzētu iekļaut partneris un dzīves biedrs, eh, jo daudzās dalībvalstīs līdz šim tā nav bijis. Es ceru, ka mēs varēsim diezgan ātri vienoties eh, par šiem te grozījumiem, un es turpināšu diskusijas ar komisiju un padomi. Un mēģināšu viņus pārliecināt, ka šie te pēdējie grozījumi, ar kuriem mēs esam nākuši klajā, uh, varētu būt viņiem pieņemami. Paldies! Paldies, Lulings kundze, saka priekšsēdētāja. Paldies, Lulings kundze, jūs bijāt ļoti skaidrs, jūs izteicāties ļoti skaidri un, un sīki visu izskaidrojāt, un ir vairāki runātāji, kas vēlas izteikties. Pirmā uh, ir klāsas kundze. Lūdzu, jums vārds. Klāsas kundze saka paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju teikt Lulings kundzei, ka mums nav nepieciešams iesniegt simts grozījums, lai padarītu šo dokumentu vēl garāku, bet, nu, ir skaidrs, ka mēs esam panākuši progresu saistībā ar maternitātes eh, atvaļinājumu, un padome ir ņēmusi vērā mūsu priekšlikumus, bet, ja mēs runājam par sociālo aizsardzību, tad man rada bažas daži tādi pamat jautājumi. Tad, kad es lasīju grozījumus un, eh, un domāju par to, ko vēlaties panākt ar šiem grozījumiem, tad man likās, kā mums būtu jāaicina ieviest tādu minimālo sociālās aizsardzības līmeni. Bet šeit mēs nevaram runāt par tādu sociālās aizsardzības sistēmu saistībā ar saistītajiem fondiem. Mums būtu jāaicina dalību valstis izveidot šādus te sistēmas un nodrošināt, kā finansējums ir pieejams. Tad, kad mēs izvērtējam, cik liels ir pašnodarbināto ienākumu apjoms, tad Eh, mums ir eh, jānodala šie cilvēki no tiem, kas katru mēnesi saņem algas, ja tīpaši runājot par maternitātes atvaļinājumu, jo šis ir jautājums, kas ir visas sabiedrības eh, atbildības sfērā. Pavisam nesen mēs Eh, runājām par to, kāpēc sievietēm būtu jāiemaksā vairāk naudas eh, sociālās, sociālā nodrošinājuma fondos, piemēram, slimības lapu sekšanai un tā tālāk. Un atbilde bija tāda, ka sievietes vairāk uh, naudu pieprasa no šiem te uh, fondiem, jo viņas, redziet, uh, iet maternitātes atvaļinājumā. Un mums bija jāatbrīvojas no šāda veida domāšanas uh, dažādu veidu sociālajos dienestos. Uh, mums ir, bija jānodrošina tas, ka valdība ir atbildīga par šo te jautājumu, un es esmu pateicīga Lulingas kundzei, ka viņa ir iesniegusi grozījumus, kas tieši risinātu šo problēmu. Un viņa ir arī dokumentāli pierakstījusi mūsu prasības, jo mēs nevaram vienkārši pieprasīt kaut kādas tiesības, nenorādot, kā eh, šīs te prasības var izpildīt. Šeit mums būtu jāuzņemas lielāka atbildība. Pašlaik mēs esam nonākuši pie uh, vietas diskusiju procesā, kur mums būtu jānorāda, ka padomē būtu jāmaina savu, nedaudz jāmaina savus viedoklis, un mums ir skaidri arī uh, jāsniedz informācija saviem diskusiju vedējiem uh, par to, kāds tad ir mūsu viedoklis. Lulings kundze atsaucās uz 86. gada situāciju. Tas bija tad, kad man piedzima trešais bērns, un, un, un es biju pašnodarbināta, es biju zemniece, strādāju lauksamniecībām. Un tajā laikā es nesaņēmu nekādus pabalstus par pirmajiem diviem bērniem, par trešo bērnu es saņēmu pavisam nelielu pabalstu, tieši pateicoties zemnieku atbalstu organizācijai ja mēs varētu uzlabot situāciju šajā, situāciju šajā jomā, tad tas būtu ārkārtīgi atbalstām. Un šeit es runāju īpaši par situāciju ar jaunajām sievietēm. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze. Tas bija ārkārtīgi vērtīgs pienesums, balstīts uz jūsu personīgo pieredzi. Tagad Tomsons kundzei vārds lūdzu. Es e, gribēju izteikties Plamskundzes vārdā, kur diemžēl nespēja e, šeit piedalīties, jo viņa ir viena no svarīgākajām referentēm konferencē Vīnē. Runājot par direktīvas aptvērumu, nav pamatojumi tam, ka aptvērums tiek e, ierobežots tikai tā, lai iekļautu pašnodarbinātos, uh, Eh, pašnodarbinātās sievietes un pašnodarbināto partneris, kas strādā lauksaimniecības sektorā, citu nozaru, eh, citās nozarē strādājošie pašnodarbinātie nebūtu jāizslēdz. Un šeit es nepiekrītu Lulings kundzei. Un uh, otrs jautājums ir uh, dzīvesbiedru saistība ar sociālās nodrošinājuma, sociālā nodrošinājuma sistēmu. Mūsu viedoklis ir ļoti līdzīgs, bet mm, pamatojums ir atšķirīgs. Ja sistēma ļauj iekļaut dažāda veida cilvēkus, tad. Uh, atbalsta saņēmēji bieži varētu nepieteikties e, š, dalībai šajās sistēmās, jo būtu li lielas izmaksas. Un, lai veicinātu iekļaušanos sociālā nodrošinājuma sistēmās, mums būtu jāpiemēro nodokļu atlaides attiecībā uz maksājumiem šajās, e, šajos fondos. Runājot par trešo grozījumu un par drošības un veselības uz stāvokļa uzlabošanu tieši grūtniecības laikā. Šeit mēs uh, saredzam vairākas problēmas, jo sieviete tiek izslēpta no darba tirgus uz lielu laiku, un tas var būtiski ietekmēt klientu tīklu. Un otra problēma ir tāda, ka ir grūtības nodrošināt pietiekošu ienākumu līmeni gan pirms, gan pēc dzemdībām. Ja šīs sievietes strādā vienas pašas, uh, tad viņas nevar paļauties uz to, ka kāds viņas atbalstīs šajā mm, laikā. Un te ir divi risinājumi, piemēram, iekrāt naudu pirms e, dzemdībām, un šeit varētu būt problēmas, jo jau tā viņām nav pietiekoši liels ienākums, vai arī pēc tam ir e, jāmēģina rast citi risinājumi. Un tāpēc es uzskatu, ka pašnodarbinātajām būtu e, jāsaņem atbalsts e, no sociālās aizsardzības sistēmām, kas ir noteikts 92. gada direktīvā. Un mums arī būtu jāuzlabo stāvoklī esošu uh, nodarbināto uh, eh, veselība un, un drošība. Un Lulingas kundze teica, ka šeit viņa atbalstītu noteikumus, kas būtu līdzīgi Eiropas Savienības uh, pašreiz spēkā esošajiem noteikumiem. Man liekas, ka tas ir ļoti interesanti, bet es gribēju jums pajautāt, Kā tad ir ar tām sešām nedēļām, kas ir obligātas? Kā tas ir noteikts jaunajā direktīvā? Tātad tur ir runa par sešām obligātajām nedēļām. Un vai e, šis te periods attiecas arī uz pašnodarbinātajiem? Tātad nobeigumā ceturtais grozījums par atbildīgajām iestādēm. Tātad noteikumi par vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem darba tirgu. Tātad atbildīgai iestādēji par šo te prasību ieviešanu ir jābūt tai pašai, kas ir atbildīga nacionālā līmenī par vienlīdzīgas attieksmes e, ieviešanu, nevis tām organizācijām, kas nodarbojas ar cilvēktiesību jautājumiem. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad figūra Reido kundzei vārds, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju apsveikt Lulingas kundzi. Uh, jo daudzu gadu gaitā un daudzos gadījumos viņa jau ir runājusi par šo lietu Eiropas parlamentā. Viņa ir strādājusi parlamentā jau ilgus gadus, un viņa vēlas risināt, risināt šo problēmu, kas pastāv jau 20 gadus. un viņa nekad nav atslābinājusi savu spiedienu, un man liekas, ka tas mums būtu jāpiemina, ja mēs runājam par šo te lietu. Otkārt, es piekrītu Lulings kundzei daudzās e, lietās, daudzos jautājumos, ir tīpaši tad, kad viņa runāja par to, ka tas, tas ko e, viņa piedāvā, ir tas, ka ka šiem te noteikumiem jātiecas uz visiem pašnodarbinātajiem, nevis tikai uz tiem, kas strādā lauksaimniecības sektorā. Viņa arī norādīja to, ka šai sistēmai būtu jābūt līdzīgai tai sistēmai, kas eh, attiecas uz eh, parastiem nodarbinātiem vai nodarbinātām. Tātad viņa norādīja, ka mums visiem strādājošiem vajadzētu būt līdzīgai sistēmai. Un te ir tas svarīgais e, jautājums, jo, dažā, jo dažās valstīs ir vienlīdzīga attieksme pret pašnodarbinātajiem un tradicionāli nodarbinātajiem, bet ne visās valstī tā tas ir. Un man liekas, ka e, pašlaik spēkā esošā direktīva ir vai nu jāuzlabo, vai jāgroza, un mums būtu jāvirzās pēc iespējas e, tālāk šajā virzienā, Tātad tuvinot uh, pašnodarbināto un uh, nodarbināto stāvokli, nodrošinot tādu minimālo sociālās aizsardzības līmeni visiem pašnodarbinātajiem visā Eiropas Savienībā. Lulingas kundze ir nākus klajā ar priekšlikumiem, kas, man liekas, uzlabotu uh, padomas kopējo pozīciju, un tas ir labi. Uh, Savukārt man viedoklis, mans viedoklis nedaudz atšķiras uh, tieši saistībā ar maternitātes pabalstiem. Un uh, tas ir tieši dažu to iemeslu dēļ, uz ko, mis, eh, uz ko Lulingas kundze atsaucās. Un man liekas, ka pret Eh, sievietēm, kas ir stāvoklī vai kurām tikko ir piedzimis bērniņš, pret viņām nevajadzētu attiekties eh, savādāk, ja viņas ir pašnodarbinātās, nekā tad, ja viņas eh, strādā uzņēmumā kur citur. Man liekas, ka mēs varam šeit panākt pat varbūt vēl kaut ko labāku nekā Lunīgas kundze piedāvā otrajā priekšlikuma daļā. Ar pirmo daļu es esmu mierā, to es atbalstu. Mums vajadzētu nodrošināt vienlīdzīgu maternitātes atvaļinājumu, kā ir norādīts 92. gada direktīvā, bet eh, Lulings kundas otrajā, priekšlikuma otrajā daļā, kur viņa runā par to, ka mums eh, jāgaida līdz šī direktīva tiks grozīta, man liekas, ka šajā komitejā mēs jau esam pieņēmuši grozījumus Uh, kurus, diemžēl, parlaments neatbalstīja, un es nezinu, kā tad padomu šeit rēģēs. Man liekas, ka Eiropas komisijai šeit nevajag vienkārši iesniegt kaut kādu kārtējo ziņojumu. Man liekas, ka mums ir uh, jādara uh, kaut kas, lai panāktu to, ka padome pieņem un ievieš jaunu direktīvu. Un Lulings kundze jau atzina, ka tas būtu grūti. Un es gribu teikt, ka arī jau spēkā esošajai direktīvai jāsaka vai jānorāda, ka pašnodarbinātajām un pašnodarbināto partneriem un dzīves biedriem ir jābauda vai, vai jāsaņem tiesības uz līdzvērtīgiem pabalstiem. Nu, tā, tā ir lieta, par, kurā, par kuru mēs varam mm, diskusijas eh, vest. Nu, šeit es runāju par 92. gada direktīvu. Un konkrēti, te eh, es atcaucos arī uz Lulīngas kundzes piekto grozījumu. Es varu piekrist pirmajai grozījuma daļai, bet ne otrajai, jo man liekas, ka otrajā daļā mēs varētu mm, vēl iet soli tālāk. Tas nozīmē, ka mums tāds neliels grozījums jāizdara attiecībā uz grozījumu numur 14. Tātad, lai tas tā sasaistītos ar ceturto grozījumu. Kas attiecas uz citiem grozījumiem, man liekas, ka mēs varētu pieņemt eh, Lulings kundzes priekšlikumus, jo viņa mēģina uzlabot eh, padoms kopējo pozīciju. Man liekas, ka mums būtu jāuzstāj, ka tiek nodrošināts minimālais sociālās aizsardzības līmenis visām sievietēm, strādājošām sievietēm, neatkarīgi no tā, vai uh, viņas ir nodarbināts vai pašnodarbināts. Protams, tas pats arī attiecas uz dzīves biedrēm. Un uh, šeit ir runa par dažādiem ekonomikas sektoriem, gan lauksaimniecību, gan pakalpojumu, gan arī citiem. Un tā mēs panāktu to, ka tiek garantēts ienākums visiem Eiropas Savienībā. Protams, ka mums ir jāņem vērā arī atšķirības starp valstīm, bet nu, visā Eiropas Savienībā ir jānodrošina kaut kāds minimālais garantija līmenis. Man liekas, ka tādai būtu jābūt mūsu nostājai. Un man liekas, ka pašlaik mums būtu jāpievieno vēl divi, trīs grozījumi tam, ar ko nākus klajā Lolīgas kundze, un tad mēs varētu vienoties par šīs te komisijas kopējo nostāju. Paldies! Navais kundzei nākošai ir vārds. Un man liekas, ka viņai ir līdzi divi īpaši ciemiņi, 10 un 11 gadus veci, un es esmu ārkārtīgi priecīga, ka šiem uh, diviem ciemiņiem ir tik liela interese par dzimumu līdztiesību. Tātad laipni lūdzam jūs abus. Merci, madame. Paldies, eh, cienītā. Tā tiešām ir izglītības sastāvdaļa mūsu jaunajām Eiropas pilsonēm. Viņām ir jāierod šeit un jāklausās un jāpraktizējas komitejas darbā, un es tiešām ceru, ka tas novedīs pie tā, ka viņas labāk apgūs eh, tā darba saturu, ko mēs veicam. Tā kā tiešām liels paldies, ka sveicāt viņas ar tik mīļiem vārdiem. Un tagad es gribētu uh, nu dienu uzslavēt darbu, ko ir veikusi mūsu kolēģi Astrid Lulinga. Jo tiešām viņi ir strādājusi pie šī ļoti grūtā dosjē. Viņi ir strādājusi, lai panāktu panākumus eh, jomās, kas aizsargās eh, sieviešu darba apstākļus, it īpaši pašnodarbinātās sievietes. Gribētu tikai saistīt to ar to, ko teica Figurēdo kundze pirms maza brīža. Mums vajadzētu apzināties, ka tas darbs, ko mēs šobrīd daram, ir jau 25 gadus ilgs. Tas viss šis laiks mums ir bijis nepieciešams, lai mēs sociālo aizsardzību nodrošinātu neatkarīgiem darbiniekiem pašnodarbinātiem. Un tāpēc tas ir mūsu pienākums nodrošināt, lai mēs panāktu vienošanos, kas būtu pieņemam visām pusēm. Jo, ko tad mēs šeit ap, pārspriežam? Mēs runājam par darba apstākļiem sievietēm, kuras tiešām ir šim darbam ļoti uh, ziedojušas spēkus. Un tāpēc mums tiešām vajadzētu visus, visas nozares aptvērt, visas pašnodarbinātās nozares, jo eh, te jau runāja par, klāsas kundze teica, ka eh, šis instruments agrāk aptvēra tikai eh, sievietes lauksamniecībā nodarbinātās, bet vajadzētu visas nozares aptvērt. Āmatniecībā, mažās, mazos uzņēmumos, visas tām, visam tām ir nepieciešams šis mm, pārklājums. Gribētu pateikties Lulings kundzei par viņas tiešām jau pat labi pazīstamajām pārunu vadītājas prasmēm. Tas viņai ir ļāvis eh, strādāt atklāti ar padomi un komisiju, tāpat arī dzen ar citām politiskajām grupām. Es ļoti labi apzinos, ka Viņa ir uzklausījusi dažādas nostājas, it īpaši Francijas nostāja, piektajā grozījumā. Viņas e, priekšlikums par jauno redakcionālo izpausmi piektajam grozījumam. Man tas e, šķiet labs, es gribu pateiktos viņai par to. Tāpat arī dzan 11. grozījums Arī šis e, grozījums ir tāds, kur es e, gribētu redzēt specifiskus risinājumus, ko mēs apsvērtu, zināmas ierobežojumus e, par neatkarīgajiem pasākumiem. Tāpēc es domāju, ka mēs šeit varētu labi sasaistīt, veidot tādu labu saikni, uh, Un līdz ar to mm, nu, mums būtu šādi dažādas, dažādi ienākumi, un eh, it īpaši, eh, īpaši kādi eh, pabalsti un labumi, kas nāktu, vai, teiksim, skaidrs naudas izmaksas, vai arī citas izmaksas kuras mēs varētu iekļaut eh, kopumā. Tā kā es domāju, ka šeit tiešām būtu ļoti labi, ja mēs aplūkotu dažādās nacionālās sistēmas, schēmas. Tāpēc es gribētu pateikties Lulingas kundzei, un eh, mēs tiešām eh, paļaujamies uz jums, lai jūs nobeigtu šīs pārunas un novēlu visu to labāko. Priekšsēdētāji, paldies! Un tagad es e, gribētu, lai komisija teik, ņemtu vārdu. Olsēm kungam vārds. Paldies, Estrelas kundze. Es, es nevaru sevi apstādināt un nepateikt, e, ka es tiešām Figuredo kundzes komentārus atbalstu, e, ka vēlreiz jāuzsver, ka nu dien Lulingas kundze šajā komitejā ir bijusi neatlaidīga Un šo neatlaidību, ko jūs parādījāt, jūs iedvesmojāt komisiju un citas institūcijas strādāt pie šī dosie, un tāpēc mēs esam šeit šodien tik tālu nonākuši, bez jums mēs tur nebūtu tikuši, tā kā tas ir ļoti svarīgi mm, pateikt. Tāpat es gribētu arī ļoti skaidri norādīt, ka Tas tiešām ir mazs brīnums, ka mēs esam tik tālu nonākuši pie otrā lasījuma, jo tikai pirms gada, kad sēdējām padomā, un, pa, padomē un pārnājām šo dosie, tad mums bija ļoti liela tāda pretestība, nu ne jau detaļās šī pretestība bija, bet e, pretestība bija par to, ka vispār būtu šāda direktīva e, finanšu krīzes vidu. Uh, jo mēs pārunājām sociālās nodrošināšanas lietas un dalību valstis uzskatīja, ka tas pilnīgi ir nepareizi, tas ir pat nav likumīgi un e, bija tiešām ļoti lielas pretestības izrādīts no dalību valstīm, lai vispār par to pārunātu. Un, bet, nu, pieliekot daudz darba e, caur e, parlamenta ziņojumiem un Zviedrijas prezidentūras darba gaitā, mēs panācām vienošanos padomē, Un jāsaka, šī vienošanās būtu bijusi varbūt labāka, taču vai būtu viņa vispār būtu bijusi, tas arī ir jautājums. Tā kā tur bija ļoti, ļoti šaura šī eh, iespēja, un eh, komisija tiešām eh, atbalstīja, jo mēs sapratām, ja mēs tad būtu nepieciešama vienbalsība dalību valstī, do mums nekad tāda nebūtu bijusi. Tāpēc es domāju, tas ir ļoti svarīgi paturēt to prātā ka eh, ar šiem vārdiem es gribētu atbalstīt eh, Lulingas kundzes izteikumus. Ir ļoti grūts šis tas jēva jautājums, un kamēr komisija, protams, arī vēlētos labāku padomes pozīciju, mums tomēr vajadzētu arī skatīties realitātei acīs un saprast, ka mēs neko daudz vairāk nedabūsim. Es domāju, eh, tas ir tāds skarbs izteiciens, bet tā ir komisijas uzdevums to jums teikt. Un tāpēc eh, mums eh, vajadzētu eh, skatīties uz šiem Lulingas kundzes grozījumiem, kas ir iesniegti šodien. Un viņi, protams, uzlabo ziņojumu. Es neesmu drošs, vai tie visi padomē kļūs atbalstu. Taču mēs no nu, atbalstam tos, jo tas grib panākt patiesu uzlabošanu. Un tiešām mēs esam tie, kas atbalsta šo ziņojuma projektu. Taču es gribētu uzsvērt dažas lietas padomas nostājā, kas mūsuprāt ir svarīgas, lai mēs parādītu, ka ir e, tiešām nopietnas progress veikts. E, protams, 86. gada direktīva, e, nu to nevar šeit ieviest. Viens no iemesliem attiecībā uz sociālo aizsardzību dzīves biedrēm ir tas, ka ja bija netieša aizsardzība, proti, ka šī dzīves biedre kaut kādā veidā tiek aizsargāta ar sava vīra uh, pūliņiem, tad no dalību valstu puses nav nekas jādara. Un tas ir ļoti svarīgi, jo uh, šeit gandrīz vienmēr pastāv kādas netiešā aizsardzība. Taču, ko mēs aplūkojam šeit, kas mums šobrīd šeit ir, ir tātad eh, tiešas eh, tiesības eh, dzīves biedrei gūt pašai savas tiesības. Tas ir, nu, ļoti svarīgs panākums. Runājot par maternitātes atvaļinājumu, to jau teicu agrāk, taču ir, eh, šobrīd nevajadzētu pārāk saistīt ar 85. Mm, gada diskusijām, jo šeit mēs eh, neejam no 14 nedēļām uz kaut ko, bet mēs ejam no nulles uz 14 nedēļām, un tas taču arī ir būtisks uzlabojums, it īpaši šajos laikos, kad sociālās aizsardzības sistēmas izjūt spriedzi. Un tāpēc es gribētu izteikt tikai vēl vienu lietu, ko es eh, domāju Lulings kundze pēc tam da mums daudz vairāk paskaidros, nekā es pats to varu. Un proti, eh, to, ko Tomsons kundze runāja par obligāto atvaļinājumu, un ko arī Figurēdo kundze teica, mm, 92.85 direktīva. Es domāju, ļoti svarīgi šeit, tad, kad mēs eh, runājam par eh, citām ļaužu kategorijām, kā lauksaimniekiem, ir ļoti eh, svarīgi redzēt, kādas ir šīs praktiskās, praktiskās, praktiskie pasākumi būs pārāk tuvi tam. Ja mēs praktiski skatāmies, teiksim, sieviete ārsts pašnodarbinātā ja mēs pielietosim 92,85 pilnā mērā un mums būs obligātais atvaļinājums. Es kā uh, jurists teiktu, ka tas nozīmē, ka šim ārstam uh, nav iespējams uh, veikt konsultācijas e pa ēpastu. Un viņa taču ir atšķirīgā pozīcija nekā uh, algots darbinieks. Viņi zaudēs klientus, jo viņi nedrīkst pieskārties saviem darba instrumentiem obligātajā atvaļinājumā. Tāpēc jums vajadzētu ļoti e, svarīgi ir, lai jūs tiešām skatieties, kāda būs šie praktiskā lieta, ja mēs pārāk tuvu pieiesim šai 92.85 direktīvai. Un jau ejot no 0 uz 14, ko padome piedāvā šīs nedēļas, es domāju, mēs esam panākuši ļoti lielu progresu kas ir e, svarīgi, un to mums vajadzētu arī dzen, e, šobrīd iestrādāt likuma tekstā, lai pēc tam ieviestu. Un tad ļoti īsi gribēju teikt dažas lietas, kas eh, nav pārunātas, bet ko es gribu pateikt. Eh, mums ir tiešām kvalitatīvās iestādes, eh, to kompetence, mums ir iespēja dažādām asociācijām izveidoties un izveidot juridiskas procedūras pašnodarbinātām sievietēm. Mums ir skaidri noteikumi par kompensācijām un reparācijām, un mums ir arī skaidrs pants, kurš eh, ļauj veikt pozitīvas darbības, ko mēs varam eh, izmantot, lai sieviešu uzņēmēju darbību veicinātu. Un mums taču, protams, šobrīd tas ir ļoti nepieciešams šajos grūtajos laikos demokrātiskās eh, tendences, krīzes. Mums uzņēmēju darbību vajag atbalstīt pēc iespējas vairāk jo mēs zinām, kādi ir e, šie cipari un cik tie ir ļoti niecīgi. Es negribu aizņemt pārāk daudz jūsu laika, taču gribētu pilnā mērā atbalstīt šo e, ziņojuma projektu. Priekšsēdētāji, paldies, Olsen kungs! Un, lai noslēgtu šīs debates, interesantās debates, e, es gribētu dot vārdu mūsu referentei Lūlingas kundzei. Paldies! Es gribētu pateikties visiem, kas uzstājās debatēs. Klāsas kundzei es pilnīgi piekrītu, man te nav ko piebilst, kas attiecas uz Tomsons kundzi. Es gribu teikt sekojošo. Protams, ir skaidrs, ka šis aptvērums vairs nav ierobežots, jo eh, padome ir pilnā mērā piekritusi eh, mūsu grozījumiem, mūsu grozījumam. Nu jā, e, padomu gribēja paturēt tikai lauksaimniecība, e, taču mūsu grozījums nosaka, ka šī jaunā aizsardzība uzlabos situāciju e, pašnodarbinātām sievietēm un to dzīves biedrēm. Mēs šeit nepieminam nevienu no nozarēm. Un ko tad tas nozīmē? Ka visas nozares ir aptvērtas - tirzniecība, neatkarīgās profesijas, brīvās profesijas. Manā valstī ļoti daudzi ārsti tādi ir. Uh, piemēram, arī sekretāri kādā, piemēram, klīnikā. Uh, viņi arī varētu būt pašnodarbināti. Tā kā šeit faktiski nav neviena vairs uh, sievieti, kura nebūtu aptvērta ar šo testu, ko, tekstu, ko mēs ierosinām savā grozīmā, un padomi tam piekrīt. Nu tā. Runājot par nodokļa atlaidēm, tad, ja jūs veicat iemaksas. Un, protams, tad, ja jūs esat dalībniece, jums ir jāsmaksā nepieciešamie maksājumi. Ko tad mēs šeit priekšā likām? caur grozījumiem. Nu, tad eh, runājām par šo nodokļu atskaitīšanu. Eh, padome nepiekrīt. Taču, kas man šeit ir jāsaka, tā problēma par nodokļu atskaitījumiem, tā parasti ir subsidiaritātes ietverā, tā kā jūs paši saprotiet, katra dalībvalsts pati izlems vai par šīm sociālajām iemaksām un par nodokļiem, kas rodas, vai tie būs atskaitāmi vai nebūs atskaitāmi. Jo dažās eh, jomās tas tā ir, piemēram, lauksaimniecībā un citās nozares, bet citur nav. Tātad eh, visi pašnodarbinātie ir arī to partneres, dzīves biedres ir iesaistītas taču ir skaidrs, ka viņu iemaksas e, šobrīd ir mm, atskaitāmas no nodokļiem, tāpat kā e, tiem, kuri saņem algu par savu darbu. Taču šeit jūs paši saprotiet, te ir substertijā, tāpēc mēs to neesam ierakstījuši. Runājot par obligātu atvaļinājumu, es varu piekrist tikai tam, ko e, teica komisijas pārstāvs. Jūs nevarat obligāti ieviest obligātu atvaļinājumu pašnodarbinātai personai, jo e, šo jūs nevarat uzraudzīt šo parādību, tā kā viņi paši izlems, cik ilgu laiku viņi grib e, būt šajā atvaļinājumā. Un eh, tāpēc ir ļoti grūti kādam ārstam norādīt, eh, ka jūs nesat, eh, jums nav brīvi veikt konsultācijas kādu noteiktu laika periodu. Es domāju, ka komisijas pārstāvis labi apzinās šo problēmu, tāpēc par to nerunāsim par šo priekšlikumu, jo parlaments to pat neprasīja. Un mēs ļoti skaidri esam norādījuši arī par atbildīgo iestādi, ka tā ir tāpat iestāde, uh, kas eh, runā par eh, vienādu attieksmi, vienādu dzimumu līdztiesību. Es gribētu pateikties figurēdo kundzei. Tiešām ir tā, ka pēdējos 20 gados es eh, neesmu mitējusies, uh, runāt ar komisiju par to, ka jā, ir Grujas eh, direktīva 9086. Es eh, domāju, ka tagad mēs tuvākos 20 gadus laikā es vairs nekaitināšu komisiju par šo tēmu, taču es tiešām uzskatu, ka ir jauki, ka varam pielikt punktu eh, šai kaitināšanai. Varbūt pēc pieciem, desmit gadiem es atsākšu to, bet neesmu pilnīgi droši Eh, es domāju, pēc tam, kad būs sasniegts tas, tad mēs vairs pie tā neatgriezīsimies. Un tāpēc es nu dienu gribētu teikt, ka tas ap, attieksies uz visām personām, padome piekrīt, un šobrīd viss ir atkarīgs no e, pašnodarbināto sociālās nodrošināšanas schēmas dalībvalstīs. Viņiem ir jāsaņem tāda e, pati e, tāds pats segums e, kā, dalība, kā šiem pašnodarbinātēm un to dzīvesbiedriem. Protams, dalība valstīs ir dažādas schēmas, taču direktīvas sniedzas ļoti tālu. Un uh, no dien um, būs jāņem vērā, kāds būs padomes uh, prāta noskaņojums Un, um, protams, komisija sauc šo par mazo brīnumu. Protams, es zinu, ko viņš to domā, uh, jo es pati arī biju klāt padomis um, pārunās. Es pat teikšu, ka tas ir vairāk nekā mazs brīnums. Tā kā uh, tiešām mēs esam panākuši līdzsvaru, jo bija padomes uh, sastāvā daži, kas teica, ka sakarā to, ka mums finanšu krīze mēs vispār neizstrādāsim atzinumu par mūsu ziņojumu. Tā kā es tiešām domāju, tas ir iemesls, e, kāpēc es gribētu pielikt šai lietai punktu. Un tiešām, lai beidzot šī direktīva uh, e, izietu cauri otrajam lasījumam ar visiem grozījumiem, ko esam iesnieguši. Es tiešām domāju, ka mēs to varēsim sasniegt e, par maternitāti. Figurēdo kundze teica, ka viņa ir citās domās, bet ko es gribēju teikt? Runājot par šīs direktīvas kontekstu, mēs nevaram prasīt tādas lietas, kas netiek eh, pieņemtas citās direktīvās, un mēs nezinām, eh, kad tas īsti tiks izlemts. Tā kā mēs šobrīd esam eh, no 0 līdz 14 nedēļām veikuši panākumus, mums ir teksts, kas skaidri norāda, ka tādos gadījumos, kad notiek pārēja mm, e, maternitātes atvaļinājumam algotiem darbiniekiem, tad komisija grozīs direktīvu attiecīgi. Tālāk mēs netiksim, mēs nevaram iet pašreizējā situācijā tālāk. Mēs e, nevaram prasīt lietas šeit un šobrīd, kas nav atrisinātas citos likumdošanas aktos. Mums jāskatās, kas parādīsies eh, šajā 92. Eh, direktīvā. Teksts, ko es eh, piedāvāju, ir tālajošs, un es ceru, ka varēšu pārliecināt padomi par šī teksta labumu. Un, protams, attiecībā uz šiem pienākumiem es gribētu iet tālāk, bet nu ko darīt? Šobrīd mums vismaz ir visi pašnodarbinātās personas ietvertas, Morāna kundze, gribu jums pateikties. Dievam šēl, es e, nevarēju divas meitenītes līdz paņemt. E, taču man ir maz, mazmeitiņu e, iespējas, es par to pārdomāšu. Tā kā, protams, gribu jūs uzslavēt. Par 15. un 11. grozījumu. Mēs uzskatām, ka šī redakcija ir tāda pata kā, tāda pata kā prezidentūras izteiktā, piedošana, Francijas eh, pārstāvja teiktā. Mēs ar tiem eh, saistījāmies un eh, varu jūs apliecināt, ka atradīsim piemērotu tekstu galīgai redakcijai gribētu pateikties komisijas pārstāvim. 20 uh, e, gadu uh, kaitinājums, ko es veicu, ir atmaksājies ilgu laiku, tas bija diezgan grūti, taču e, tā nav nekāda seksuālā kaitināšana, tā ir, varētu teikt, intelektuāla kaitināšana. Un, uh, protams, uh, Es eh, ceru, ka tiešām komisija um, visu izdarīs un apsolu, ka es eh, turpmākos 20 gadus viņus nekaitināšu, eh, taču es ceru, ka man būs kāds pēctecis, vīrietis vai sieviete, kas to veiks manā vietā. Taču liels paldies komisijai, ka iesniedz priekšlikumu šai direktīvai un paldies ka nācāt ar ieguldījumiem e, pie šī mazā brīnuma e, padomes darbā, kas mums ir novedis pie kopējās nostājas par e, spīti atšķirīgiem apstākļiem, un tiešām mēs turpināsim pārunas sarunas, lai panāktu vienošanos otrajā lasimā. Paldies! Paldies, Lulīngas kundzei! Un, protams, mēs visi ceram, ka varēsim veiksmīgi pabeigt šo jautājumu. Tā lai Lūņas kundze jūsu ārkārtīgi ilgā darbības kampaņa varētu veiksmīgi tikt pabeigta par labu pašnodarbinātajiem. Tā, tagad laika grafiks. Uh, Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 8. aprīls, pulkstens 5 pēcpusdienā. Balsojums mūsu komitejā paredzēts 3. un 4. Mai, 3. vai 4. maijā, savukārt balsojums plenārsēdē būs 2. maijā Strasbūrā. Līdz ar to esam beiguši darbu pie piektā darba kārtības punkta un pārējiem pie sestā. Figredo kundze ziņojums par uh, 2008.-2010. gada ceļa kartes izvērtēšana līdztiesībā starp vīriešiem un sievietēm un rekomendācijas ar skatu nākotnē. Došu vārdu Figureidu kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. šīs mums ir otrās debatas par uh, šo ziņojumu projektu, par rezultātu izvērtēšanu attiecībā uz 2006. 2000, līdz 2010. gada ceļa kārti līdztiesībai starp vīriešiem un sievietēm un rekomendācijas ar skatu nākotnē. Tautas partijas grupai bija zinām ierobežojumi, zinām iebildumi pret to pret pašreizējo tekstu redakciju, bet pēc ēnu referentu tikšanās atšķirīgo politisko, kur tikās um, politisko grupu pārstāvi, mums izdevās panākt zinām progresu. Mans mērķis ir panākt pēc iespējas lielāku vienprātību attiecībā uz šo ziņojumu, un es ceru, ka pateicoties šim ziņojumam, mēs dosim svarīgu ieguldījumu nākotnes stratēģijas izveidē attiecībā uz līdztiesību. Un, protams, tas būs turpinājums komisijas izteiktiem priekšlikumam. Redings kundze paziņoja, ka viņa septembrī nāks klajā ar šo priekšlikumu. Un es ceru, ka uh, šis ziņojums tiks uzskatīts par uh, pienesumu šajā stratēģijā. Un tāpēc es uh, vēlos panākt plašu vienprātību parlamentā un tā, lai būtu labi rezultāti balsojumā nākamajā plenārsēdē. Ko es esmu izdarījusi? Es esmu ņēmusi vērā vairākus jautājumus, kurus izvirzīja deputāti Vairāki deputāti ir nākuši klajā ar uh, saviem priekšlikumiem, kas nāk tātad papildus, kas papildina šo ziņojumu projektu. Kā jūs zināt, šī ziņojuma lapušu skaits ir ierobežots un uh, Es jau iepriekšējā reizē jums sacīju, ka man nebija iespējams iekļaut visu ko es gribēju, bet mums ir septiņi jauni priekšlikumi, tāpat es esmu veikusi dažas izmaiņas projektā. Un es domāju, ka šie priekšlikumi un šīs izmaiņas, kas ir iekļauts projektā, palīdzēs mums panākt šo te plašo vienprātību. Uh, ir iesniegt deviņi grozījumi, astotais un devītais grozījums ir no manis. Tas attiecas uz 11. un 17. ziņojumu projektu pantu. Pārējie priekšlikumi kas skar jaunas jautājumas, kurus vajadzētu iekļaut ziņojumā. Un te es raugos uz otro, trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto grozījumu. Un jūs redzēsiet, ka šie grozījumi atspoguļo pozīcijas kas attiecas uz uh, šo ceļu kartu 2006-2010 gadam. Un tur ir norādīts, ka šī ceļa kārte aptver sešus galvenos punktus - ekonomikas jautājums, nodarbinātības jautājums, algas un atlīdzību, sociālos jautājumus. Šajos grozījumos ir teikts, ka ir panāks tikai ierobežots tāds ļoti neliels progress šajās jomās, un tāpēc ir norādīts, ka mums tagad ir jānāk lajā ar jauniem priekšlikumiem, lai cīnītos pret nevienlīdzību nodarbinātības jomā, piemēram, lai samazinātu diskrimināciju darba atlīdzības ziņā, un tad trešajā grozījumā ir atsauc uz darba dzīves apvienošanu ar privāto un ģimenes dzīvi. Šis grozījums attiecas arī uz, te runa arī par maternitātes atvaļinājumu, paternitātes atvaļinājumu un tā tālāk. Grozījumā arī ir teikts, ka šajās jomās joprojām ir nepieciešams panākt lielāku progresu. Ceturtajā grozījumā ir atsauce uz to, ka turpinās diskriminācija attiecībā uz sieviešu pārstāvniecību ekonomikas dzīvē un lēmumu pieņemšanas procesos politikā. Piektajā punktā ir atsauce uz Dafne 3 programmu, kas, protams, ir ārkārtīgi svarīga programma. Uh, Un tur ir teikts, ka ir nepieciešams īstenot tālāks pasākums, lai izskaustu vardarbību, kuras pamatā ir eh, dzimuma nevienlīdzība. Tad sestajā grozījumā ir runa par eh, dzimuma vienlīdzības eh, iekļaušanu to prioritāšu sarakstā, kas skar kopienas izglītības un apmācības programmas, un to mērķis būtu samazināt uh, sabiedrībā valdošos stereotipus. Um, tur ir teikts, ka arī šajā jomā ārkārtīgi daudz, kas vēl ir darāms. Tad mēs arī norādām, ka ir nepieciešams panākt lielāku progresu. Septītais grozījums. Šeit mēs atsaucamies uz komisijas apņemšanos pildīt tūkstošgadas attīstības deklarācijas principus un Pekinas platformu rīcībai, un vēlāk ziņojumā tālāk tiek um, izklāstīti sīkāk šie te aspekti. Kā es sacīju 8. un 9. grozījumu, es esmu, esmu iesniegus es, to vēlos grozīt sākotnējo tekstu redakciju. 8. grozījumā es, at, es svītroju atsauci uz 12 eh, aptvertajām jomām. Tas ir tādēļ, ka iepriekšējos sešos grozījumos šīs 12 joms jau vairāk vai mazāk ir aprakstīts, tur rūt gan par izglītību, gan par apmācību, gan par sievietēm un veselību un tā tālāk. un es pieņemu, ka šie jautājumi arī ceļkartē ir risināti. Tad ir devītais grozījums. Tas attiecas uz seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām vispārīgā nozīmē atsaucoties uz eh, iepriekšēju Eiropas parlamenta rezolūciju. Es nedomāju, ka 17. pantā būtu jāatkārto viss tas, kas ir iekļauts parlamenta rezolūcijā, kas tika pieņemta februārī. Tad jūs priekšā ir ziņojuma pēdējais pro projekts, un es domāju, ka es jums esmu arī izklāstījusi grozījums, kas ir iesniegt, un es domāju, ka tas palīdzēs mums sagatavoties tālākām debatēm. Ja jūs vēlties iesniegt vēl kādus grozījumus, tad uh, jums vēl ir laika to izdarīt līdz 9. datumam. Tā kā lūdzu, ja ir tāda vēlēšanās, variet iesniegt vēl kādus grozījumus. ir jauns grafiks attiecībā uz šo ziņojumu par to vienošanās tik panākt ēnu referentu sanāksmē. Paldies, saka priekšsēdētāji. Un tagad sāksim debats par šo ziņojumu projektu. Vispirms Gomešs kundze lūdzu. Atkal portugāļu valodu dzirdēsim. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu arī pateikties komitejai par to, ka esat uzaicinājuši uz šo sanāksmi dažādas ieinteresētās puses. Paldies visiem aizsardzības apakškomitejas eh, deputātiem, kas ir devuši savu pienesumu. Es gribētu pateikties Figredo kundzei par eh, lieliski paveikto darbu. Es esmu priecīga par eh, tām izmaiņām, kuras viņa pati ir ieviesusi šajā projektā, un paldies arī par to, ka viņa ir pieņēmusi tos grozījumus, kurus viņa nu pat jums izskaidroja. Es domāju, ka šis ziņojums ir tiek izstrādāts pareizajā brīdī, un uh, tas būs, nepiecie, tas, tas būs ļoti labs pienesums uh, tā stratēģija, kur gatavā komisāra Redingu. Tas būs arī labs pienesums vispārīgā stratēģijā, lai panāktu vienlīdzību starp dzimumiem un uh, uzlabos sieviešu cilvēktiesību aizsardzības situāciju. Es arī pilnībā piekrītu Figredo kundzes priekšlikumam attiecībā uz ikgadējām trīs pušu sanāksmēm un par to, ka ir. Um, jā, ka Eiropas institūcijām ir jāorganizē konferences par uh, vienlīdzības jautājumiem. Es domāju, ka tādi var dzimumu saistīt rādītāji šeit būtu jāņem vērā. Līdz ar to ir nepieciešams, lai mūsu rīcībā būtu šādi rādītāji, kurus mēs varētu izmantot, lai uzraudzītu, kādā situācijā atrodas sievietes. Ņemot vērā pieredzi, kāda es esmu guvusi drošības un aizsardzības jautājumos, es pati varbūt sagatavošu grozījumus pirms um, termiņš ir iztecējis. Un ar citu septītajā punktā te mēs atsaucamies uz komisijas ģenerāldirektorātiem un padomi un darbu, ko viņi veiks dzimumu līdztiesības jautājumos, tad tiks, kad tiks izveidots ārējo attiecību dienests. Es domāju, ka tajā brīdī viņi nedrīkst aizmirst arī dzimumu līdztiesības jautājumu. Un es domāju, ka būtu ļoti labi to, to pasvītrot šeit arī šajā ziņojumā. Mums ir jāraugās, lai sievietes būtu uh, labi pārstāvēt šajā ārējo darbību dienestā. Divtūkstošajā gadā es izstrādāju līdzīgu ziņojumu, un mēs secinājām, ka pastāv neproporcionalitāte attiecībā uz to, cik daudz sieviešu ir uh, iesaistītas uh, tādos svarīgos amatos, darbojas svarīgos amatos pašā Eiropas komisijā. Un es zinu, ka kopš tā laika daudz kas ir mainījies. Tā kā es domāju, ka šeit mums tiešām būtu jāīsteno pūliņi, lai panāktu pašās institūcijās lielākas, uh, lielāku vienlīdzību. Un ja mēs parāgamies uz eh, devīto grozījumu un ziņojumu 11. un 12. punktu, šeit mēs skaidri norādām, ka mums ir jādomā praktiski un mums ir praksē jāīsteno dzimumu līdztiesību un ka dzimumu līdztiesība ir jāatspoguļo arī mūsu ārējās attiecībās, ārpolitikā. Es gribētu uzsvērt, ka būtu jāizdara vēl viena atsauce. Te ir izdarīta atsauce uz tūkstošgadus attīstības deklarāciju. Šeit ir vai, vajag atsaukties arī uz uh, tādām politikām, kuras var dot lielāku varu sievietēm. Protams, arī mēs paši šajā parlamentā varam uzņemties iniciatīvu šajā ziņā, bet es domāju, ka to varētu arī skaidri norādīt ziņojumā. Tāpat vajadzētu atsaukties arī uz kopējo drošības un ārpolitiku, kāds ir izskaidrots, jaun, norādīts jaunajā līgumā. Un es domāju, ka mums ir jāatsauc uz šo politiku un jāraugās, lai sieviešu viedoklis tiktu ņemts vērā pienācīgā veidā, tad, kad ir runa par uh, ārpolitikas un drošības un aizsardzības politikas izstrāde Eiropas Savienībā. Tāpat mums arī jāsaka, ka dalību valstīm ir jāīsteno ANO rezolūcija numur 1335. Tā ir rezolūcija par uh, konfliktu atrisināšanu un mieru misijām, un tikai tad mums vajadzētu. Un, un tur arī vajadzētu teikt, ka sieviešu viedoklis ir pilnībā jāņem vērā šajā darbā. Bet visādi citādi es gribētu apsveikt referentu. Tagad Tomsens kundzei vārds. Uh, Paldies, diemžēl mūsu ēnu referente Zita Gurmais kundze nevar šodien būt klāt, jo, zināt, šīs komitejas deputāts ir pieprasīts visur. Un eh, tāpēc es gribētu nolasīt viņas pienesumu šajās diskusijās. Viņa raksta, dargie kolēģi, Diemžēl tādēļ, ka man ir cita pienākuma ārzemēs, es nevaru būt klāt, ka tiek apspriež šis ziņojums. Pirmkārt, es esmu ļoti laimīga, ka mēs tagad esam tuvāk kompromisam nekā pirms divām nedēļām. Un es gribētu pateikties deputātei Figredo kundzei, ka viņa ir bijusi gatava sadarboties un bijusi atvērta diskusijām. Es domāju, ka jaunie deviņi grozījumi parāda, ka tiek veikti lieli pūliņi, lai izvērtētu, kas ir panākts īstenojot 2006.-2010. gada ceļa kārti, bet ir vairāki punkti, uz kuriem es gribētu vērst jūsu uzmanību. Un es gribētu īsumā parunāt par saviem iepriekšējiem grozījumiem. Pirmkārt, es vēlos, lai mēs būtu tiešāk attiecībā uz resursiem. Ja mēs vēlamies konkrētas darbības, konkrētas politikas, un ja es pareizi saprotu komitejas viedokli, tad tas ir tas, ko mēs vēlamies, tad mums ir nepieciešami līdzekļi. Es jau ilgāku laiku uzstāju, ka ir nepieciešams, uh, lai jaunajai, jaunajā ceļkartē līdztekus būtu arī atvēlēti Eiropas līdzekļi to, tās īstenošanai. Es domāju, ka tas joprojām ir nepieciešams. Tāpat arī komisijai ir jāizmanto Ehm, dzimums traumēšanas metodas, dažādas metodas, lai palīdzētu īstenot. Treškārt, mums vajadzētu uzaicināt dalību valstis analizēt krīzes iziešanas stratēģijas no sieviešu redzes loka. Uh, Tāpat es ierosināju grozījumu attiecībā uz eh, daudzkārtēju diskrimināciju, jo zinu, ka tā ir situācija, kas pasliktina miljoniem sieviešu dzīvi visā Eiropā. Tuvāko dienu laikā es plānoju iesniegt vēl pāris jaunu grozījumu, kurus es gribētu, lai komiteja apsver. Pirmkārt, attiecībā uz eh, atšķirībām pensiju eh, ziņā un iespējamo politiku, kā to apkarot. Otrs jautājums būtu attiecināms uz sieviešu tiesību hārtu. Komisāra Redinga un prezidents Barozo jau ir nākuši klajā ar priekšlikumu. Es domāju, ka mūsu komitejai vajadzētu norādīt, ka ir uh, un vajadzētu iesaistīties šī jautājuma risināšanā. Lielas paldies, paldies, Tomsāns kundze. Un tagad Nedūševas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties mūsu kolēģē Figueredo kundzei par šo ziņojumu. Mēs redzam, ka ir panākt rezultāti, lai veicinātu vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm. Mēs pilnīgi piekrītam. Šķiet, ka Tomēr ir daži aspekti, kurus vajadzētu vēl vairāk uzsvērt, un to es esmu savos grozījumos arī norādījusi. Runāšīs gribētu vērst jūs uzmanību uz trīs galvenajiem punktiem. Pirmkārt, Eiropas institūcijām kuras darbojas, lai panāktu līdztiesības starp vīriešiem un sievietēm. Tās var, tās iegūs ticamību tikai tad, ja būs kaut kādi rādītāji, kas regulāri tiek atjaunināti, un šai informācijai būtu jābūt saskaņā ar tiem mērķiem, kurus mēs esam nosprauduši pašā sākumā, un tikai tādā veidā būs iespējams panākt šos mērķus. Tagad ir komisijas ģenerāldirektorāts. direktorāts Un vēl ir eh, privātās un valsts institūcijas, kas strādā kopā. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu pastiprināts šis koordinācijas mehānisms, un mums ir jāraugās, lai tiktu eh, noteikti īstermiņu un ilgt, vidē termiņu un mērķi Mēs vēlamies cīnīties pret stereotipiem no otras puses, eh, arī veicināt labu praksi. Es domāju, ka mums vajadzētu pilnībā atbalstīt arī sabiedriskās kampaņas. Es domāju, ka Eiropas institūcijas, kas darbojas nacionālā līmenī un strādā ar eh, pilsonisko sabiedrību, šāda pieeja ļaus mums īstenot integrētu darbu. Un es gribētu pateikties vēlreiz referentē par to, ka viņi mums tik labi paskaidro šos jautājumus. Eh, Paldies Narašavas kundzei. Tagad vārds Garsīs Peres kundzei. Es runāšu ārkārtīgi īsi priekšsēdētājs kundze. Es uh, pievienojos uh, pateicības vārdiem Figūra Edo kundzei par sagatavoto ziņojumu. Es gribēju izteikt tādu vispārēju komentāru dažreiz tiek eh, teikts, ka eh, caur mūsu komiteju vai varbūt citā veidā eh, bieži tiek atkārtoti priekšlikumi saistībā ar vienlīdzīgu attieksmi. Mums jānodrošina tas, ka mēs joprojām izdaram spiedienu saistībā ar šiem jautājumiem, neskatoties uz to, ka tas eh, notiek atkal un atkal, eh, tātad tiek atkārtots. Runājot par eh, dzimumu politikas ietveršanu Eiropas Savienības stratēģijās, konkrēti 2020 stratēģijā, ārkārtīgi svarīgi ir tas, ka mēs varam noteikt skaidrus mērķus, piemēram, nepieciešamību iet, iekļaut sievietes darba tirgu, apkarot nevienlīdzību atalgojumu jomā. Tātad mums jāizmanto visas iespējas, jo, piemēram, šis ziņojums jau skar jautājumus, par kuriem mēs esam diskutējuši un par kuriem jāturpina diskutēt, piemēram, vardarbība dzimumu dēļ. Uh, Man liekas, ka par šo jautājumu jāturpina runāt eh, Eiropas politikas eh, jautājumu saistībā. Mums jāturpina uzstāt uz to, ka šie mērķi tiek iekļauti 2020 stratēģijā, jo mēs esam eh, runājuši par to, ka sievietes jāiekļauj darba tirgu, ka jāsamazina nevienlīdzība atalgojuma ziņā, Tātad mums ir jānoska, jānosaka skaidri, izmērami mērķi, un tas mums Eiropas Savienības institūcijām un dalībvalstīm uzliktu par pienākumu e, ieviest visus nepieciešamos ins instrumentus, lai nodrošinātu vienlīdzību. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze. Tagad Balanovs kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, saka Bauris kundze. Es runāšu par kaut ko, kas atšķirsies no tā, par ko mēs diskutējām. Figuredo kundze ir viena no vis aktīvāk strādājošajām komitejas dalībniecēm pie vairākiem ziņojumiem. Bet dažreiz man liekas, ka mēs neizmantojam visas iespējas, uh, Un šis ziņojums arī ir viens no, no šādiem gadījumiem. Varbūt, ka mums būtu nedaudz jāpadomā par to, kas darbojas realitātē un kas nē. Šis ziņojums ir lieliski iespēja tieši to izdarīt. Mums būtu jāpaskatās uz to, kā ceļa karte 2006. un 2010. gadam ir darbojusies, un kurās jomās bija pozitīvi rezultāti, kurās nē, un kādas iespējas ir panākt progresu. Mums trūkst pacietības. Mēs visi esam šeit, mēs vēlamies kaut ko darīt, un tā vietā, lai runātu par pagātni, kas nav pārāk aizraujoši, mēs runājam par nākotni, bet ja mēs neskatīsimies to, kas ir labi darbojies, kas nav labi darbojies, kas bijis efektīvs, kas nav bijis efektīvs, eh, neskatīsimies to, kur nevienlīdzība ir samazinājusies, kur palielinājusies, tad mēs nevarēsim noteikt pareizus mērķus. Man liekas, ka mēs pārāk ātri mēģinam tikt uz priekšu. liekas, ka grozījumi e, šeit it kā atjauno to līdzsvaru lielākā vai mazākā mērā, bet man liekas, ka mums būtu jāpadomā par to, ko mēs vēlamies sasniegt nākotnē. Tātad mums nebūtu jārunā ne tikai par mērķiem, bet ziņojumā būtu arī jāiekļau informācija par to, kas darbojās, kas labi nedarbojās konkrētā laika posmā. Tātad šeit es runāju par ceļu kartes darbības periodu. Uh, un eh, mums tam būtu jāpievērš uzmanība. Es uzskatu, ka laba doma būtu mm, detalizētāk izklāstīt sešas prioritātes un mm, jāuzraksta, kas, kas tika sasniegts, kas netika sasniegts, eh, kas darbojas efektīvi, kas ne. Un man liekas, ka dzimuma institūts šeit būtu tāds pozitīvs mm, solis uz priekšu. bet, diemžēl, ziņojums uz to nefokusējās, tam nepievērš uzmanību. Ziņojums vairāk runā par to, kam būtu jānotiek. Liekas, ka eh, daži fondi eh, nav iekļauti ziņojumā, jo ziņojumā galvenokārt tiek minēts tas, kas nākotnē būtu jādara, Es jau, grun, es jau pieminēju sešus grozījumus, un, un šie te grozījumi ir panākuši zināmā mērā līdzsvaru. Es negribētu, ka to stver par tādu personīgu komentāru. Bet, protams, ka mēs visi vēlamies runāt par nākotni. Mums ir, eh, piemēram, pieredze saistībā ar nevienlīdzību atjo, atalgojums ziņā. Uh, Un mana pieredze rāda, ka bieži mums būtu jāpaskatās uz to, kas ir labi darbojies, kas nav labi darbojies, kas bijis efektīvs, kas nē. Un tad mēs varam runāt par tām darbībām, kas būtu jāveic nākotnē. Un man liekas, ka ziņojumam pietrūkst eh, šāda veida dimensijas vai šāda veida ret retrospektīvas pieejas. Es esmu. Eh, es, es, ne, es šeit nemēģinu pieprasīt pārakstīt ziņojumu. Es nevēlos, lai šī būtu zaudēta iespēja un lai nākotnes darbs būtu, eh, nebūtu pietiekoši efektīvs. Paldies, tagad vēl vēršas kundzei vārds, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu beigt ar, tu, sākt ar to, kur beidza Bauers kundze, bet, nu, nu sākumā gribēju pateikties Figuereido kundzei, jo viņa ir sagatavojusi šo ziņojumu ar godprātīgu pieeju un skatoties nākotnē. Bet man liekas, ka mums šeit ir nepieciešams jauns, tāds grūdienis, uh, jo daudzus gadus mēs esam pierakstījuši labās idejas, piemēram, par vardarbību, par nevienlīdzību atalgojumu ziņā un tā tālāk. Mēs par šām, šiem jautājumiem jau runājam 20, 30 gadus, bet, bet ir skaidrs, ka dzīvē, kur dominē vīrieši, nav īpašas gribas eh, šos pasākumus ieviest jo statistika rāda, ka nevienlīdzība atalgojuma ziņā pieaug. Zelta gados 2007. gadā tas bija 17%, pirms tam 14%, bet 2009. gadā nevienlīdzība atalgojuma ziņā vēl pieaugs. Mums ir jāmaina pieeja. Mums jācīnās par to, ka mūsu lēmumi tiek ieviesti pareizi. Mēs esam sagatavojuši daudzus labus dokumentus. Bet komisija, eh, kurā īstenībā ir iespēja kaut ko izdarīt, komisija nav īsti analizējusi uh, kāpēc dažas dalībvalstis nav nepieciešamos pasākumus ieviesušas, lai novērstu nevienlīdzību uh, atalgojuma ziņā vai uh, samazinātu vārdarbību pret sievietēm. Un komisijai uh, vajadzētu pajautāt, kāpēc uh, sieviešu līdzdalība dažās jomās ir tik zema. Ir skaidrs, ka Eh, šie te pasākumi nav īsti labi darbojušies, un mums ir nepieciešams, eh, nepieciešama jauna, daudz efektīvāka pieeja. Otkārt, visas tās eh, idejas mūsu dokumentos, ziņojumos ir pareizes, bet mums pietrūkst efektīvs ieviešanas mehānisms un efektīva uzraudzība. Un ja eh, šo te uzraudzīs pasākumu nav, tad mūsu ieteiktie pasākumi arī nākotnē nedarbosies. Nobeigumā gribu teikt, ka sabiedrības eh, ticība noteiktām lietām arī nākotnē varētu apdraudēt mūsu ideju ieviešanu. Paldies, Averas kundzei, saka priekšsēdētāja. Un tagad Brinkšūtas kundzei vārds. Satvainojas Blinkevičūtas kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju apsveikt Figorēdo kundzi ar ziņojumu sagatavošanu, jo, lai mēs zinātu to, ko darīt nākotnē, mums ir jāanalizē sava pagātne, Eh, diemžēl mums varētu arī nebūt pietiekoši laika šādai analīzei. Mēs nesam ieviesuši iepriekšējo vadlīniju eh, priekšrakstus eh, saistībā ar sieviešu un vīriešu vienlīdzību. Mums būtu jāskatās, kas īsti šeit neizdarīja to, ko vajag, kas būtu jāvaino, mēs varētu teikt, ka arī e, ekonomikas situācija ir nospēlēja zināmu lomu un ka nabadzība dažās dalību valstīs ir pieaugusi tā vietā, lai samazinātos. Tagad mums būtu jādomā par to, vai atklātās koordinācijas metode ir pietiekami efektīva, lai Eh, reāli apkarotu nabadzību. Varbūt, ka ir pēdējais brīdis pieņemt direktīvu par eh, minimālajiem sociālajiem standartiem. Man liekas, ka tikai šāda direktīva dotu mums iespēju apkarot nabadzību dalību valstīs. Starp citu, sievietes cieši vairāk no nabadzības, ir tīpaši tagad pēc uh, recesijas. Sievietes ir cietušas daudz lielākā mērā. Un tagad par nevienlīdzību atalgojuma ziņā. Mēs esam runājuši par šo jautājumu jau vairākus gadus, un man liekas, ka mums nav īsti gribas pieprasīt no komisijas eh, mainīt atalgojumu direktīvu ja mums nav labas direktīvas šajā jomā, mums nebūs iespējas mainīt situāciju. Nu, piemēram, mēs varētu ņemt uh, labas prakses piemērus no dažām dalībvalstīm. Skaidrs arī ir tas, ka vardarbība pret sievietēm palielinās, palielinās nelegālā tirzniecība ar sievietēm. Mums būtu jāpieliek lielāks pūles, lai ieviestu tos pasākums, kam būtu tieši eh, efekts. Nobeigumā vēlreiz gribēju apsveikt referenti, un man liekas, ka pēc diskusijām mums būtu jāvienojas par lēmumu, un tad jāvirzās uz priekšu. Paldies! Paldies Blinkevičūtas kundzei, saka priekšsēdētāji, un tagad vārds komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētājs kundzi. Man ir eh, prieks apsveikt Figuredo kundzi ar ziņojumu projektu, kas ir lielisks pamats komisijai sagatavot tālākas darbības stratēģiju. Īsumā es gribēju atsaukties uz to, ka jaunā stratēģija vienlīdzībai starp dzimumiem eh, kalpos par pamatu hartai, kas tika pieņemta 5. martā Komisija pievērsīsies tām darbībām, eh, kas ir noteikti kas, eh, kas eh, tiks veiktas no 2010. līdz 2015. gadam. Es gribēju apstiprināt, ka mūsu darbības stratēģija tiks pieņemta septembrī, un jaunajā stratēģijā mēs nāksim klajā ar priekšlikumiem, kas uh, ir saistīti ar principiem sieviešu hartā un arī ar principiem, kas ir iekļauti šodienas ziņojumā. Mēs strādāsim ar dažādām politikas jomām un īpaši koncentrēsimies uz pārvaldības uzlabošanu, lai veicinātu vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm Un šeit būtu noderīgi atcerēties, ka komisijas mērķis ir uzlabot dialogu ar dalību valstīm un arī ar Eiropas parlamentu, un tas īpaši sasaucās ar Figueiredo kundzes ziņojumu. Un nobeigumā es gribēju teikt, ka komisija veicinās dažāda veida iniciatīvas, kuras, ar kurām nāks klajā uh, um, padomis uh, nākošās prezidējušās valstis. Un mēs ārkārtīgi rūpīgi sekosim tam, kā parlaments uh, strādās pie savas pozīcijas, kā atbalstīs vairākus mērķus uh, saistībā ar jauno vienlīdzības stratēģiju. Es runāšu par vairāki, es nerunāšu par uh, dažādiem punktiem, kas bija diskusijas pamatā. Man liekas, ka tas būtu priekšlaicīgi, bet nu paldies, ka devāt man iespēju uzstāties. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze, un tagad debašu nobeigumā dosim vārdu atkal figūru Edo kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju pateikties visiem par to, uh, ka jūs šo pēcpusdienu runājāt, pateikties visiem, kas strādāja pie ziņojuma sagatavošanas, ir īpaši sekretariātu pārstāvis. Tātad paldies visiem par izdarīto darbu un par priekšlikumiem, kurus jūs esat izteikuši. Eh, lūdzu, lūdzu, iesniedziet vēl papildus grozījums, ja jums tāda ir līdz 9. Eh, aprīļa pusdienlaikam. Man liekas, ka tas ir tas eh, beigu datums. Priekšsēdētājs kundze varbūt varēs apstiprināt, vai tas tā ir. Tātad lūdzu iesniedziet grozījums līdz šim datumam un laikam. Ja jūs uzskatāt, ka tas ir nepieciešams, tad mēs varētu kopā strādāt pie priekšlikumiem, Protams, es ņemšu vērā arī tos deviņus grozījumus, kas mums jau ir, plus vēl varbūt kādu papildus grozījumu, kurus, mēs, eh, saņ, kurus es saņemšu no deputātiem. Tātad es gribētu runāt par visiem jautājumiem, kurus mēs pieminējām šo pēcpusdienu, un varbūt nedaudz vairāk pieskarties konkrētām lietām. Tā tad tika uh, minēts kāds ļoti svarīgs punkts. Tātad par to, ka ir nepieciešama politiskā grupa no visām pusēm, gan padomē, komisijā, protams, arī Eiropas parlamentā. Mums visiem ir jāuzņemās uh, nodrošināt to, ka jaunā vienlīdzības stratēģija tiek ieviesta, jo, protams, var sagatavot labus dokumentus, hartas, deklarācijas, stratēģijas un tā tālāk. Visi šie dokumenti ir ārkārtīgi jauki, mēs visi varam tos atbalstīt, bet nekas nemainīsies, ja mēs aizmirsīsim par šiem dokumentiem, tikko tie tiek pieņemti. Mums jāstrādā ārkārtīgi smagi, lai šie dokumenti reāli arī tiktu ieviesti dzīvē. Tieši tāpēc šajā ziņojumā es mēģināju pievērst uzmanību politiskajai nozīmībai, tam, ka ir nepieciešams darboties, mēģināju komisijai un padomēji pateikt par to, ka ir nepieciešams izveidot jaunus politiskos instrumentus, kas ļautu mums uzraudzīt un ieviest visus šos priekšlikumus. Un es uh, norādīju uz to, ka nepieciešams katru gadu organizēt konferenci, kur piedalās visas interesētās puses, un lai visi var redzēt, kas ir noticis gada laikā. Tātad mums ir nepieciešama nopietna ikgadēja konference, kur piedalās visas interesētās puses, ieskaitot sieviešu organizācijas apvienības. Doma ir palielināt uh, informētību dalību valstīs, Nacionālo parlamentu valdību informētību, lai e, šīs institūcijas būtu vairāk informētas par šo stratēģiju, un tad samazinātos tas risks, ka stratēģija e, paliek vienīgi uz papīra. Un tieši tāpēc es vairāk kārt norādīju uz šādu nepieciešamību savā ziņojumā. Tātad mums ir nepieciešama politiskā griba no visām pusēm, it īpaši padomas un komisijas puses, lai šī stratēģija nav vienkārši komisijas dokuments, lai tā kļūtu arī par padomas dokumentu. Protams, ka par stratēģiju mums arī ir jādebatē parlamentā Man liekas, visas šīs lietas ir ārkārtīgi svarīgas, lai uh, dotu tādu jaunu impulsu vienlīdzības cīņā. Tātad atkārtoju vēlreiz, mums ir nepieciešami jauni praktiski instrumenti, lai uzraudzītu stratēģijas ieviešanu tātad katru gadu. Protams, ka mums ir nepieciešama arī politiskā griba panākt progresa. Paldies visiem, kas piedalījās debatēs, un paldies arī uh, tiem kolēģiem jau iepriekš, kas uh, gatavojas iesniegt papildus grozījumus. Liels paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs kundze. Tagad par uh, laika termiņiem. Tātad grozījumi jāiesniedz līdz 9. aprīļa pusdienlaikam balsojums komitejā, mūsu komitejā 3. un 4. maijā. Plenārsēdē balsojums būs jūnijā. Līdz ar to varam beigt darbu pie sestā jautājuma darba kārtībām, pārējiem pie septītā jautājuma. un tas ir 2014. gadam domāts, kādas ir saiknes starp sievietēm un Eiropas Savienību. Un šeit mēs skatīsim e, pētījumu e, no Eirobarometra e, un Kraca Cagaropulo ir referente. Un viņa ir arī šīs komitejas locekle. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Paldies, priekšsādātājs! Gribētu sirsnīgi pateikties par to, un tagad es vēlos veidot dialogu, un proti uz, ar perspektīvu uz 2004. gadu. 2. martā tas ir tad, tad Eiropas parlamenta ietveros tika īstenots seminārs. Tur bija runa par perspektīvu 2014. gadu attiecībā uz sievietēm un Eiropas Savienību. Tā bija ļoti svarīga tēma un diskusijas bija svarīgas un tāpat bija arī ļoti nozīmīgi pienesumi no mūsu eh, komitejas deputātu puses. Šī tēma ir saistīta ar to, ka ir jāpanāk dažādi mērķi saistībā ar sieviešu stāvokli Eiropā un sieviešu viedokli par Eiropas Savienību. Seminārā, kas tika īstenots, tika runāts par kādu pētījumu rezultātiem. Šis pētījums tika veikts pagājušā gada jūnijā, to veica e- Eirobarometrs. E Un eh, šis pētījums ir ārkārtīgi nozīmīgs, lai mēs varētu izstrādāt savu stratēģiju pirms gaidāmajām vēlēšanām, un tas ir ļoti nozīmīgs pētījums, jo mums tik tiešām ir eh, jāsaprot, kāda, kāda, kāda, ko, ko sievietes Eiropas Savienībā sagaida no Eiropas Savienības, un kā mēs varam eh, darboties šajā situācijā, kāda ir Eiropas Savienības iedzīvotās sieviešu attieksme, un kādā veidā mēs varam sasniegt savus mērķus, kāds metods būtu īstenojams. Vispirms es gribētu norādīt, ka ir secināts, ka sievietes daudz vairāk nekā vīrieši ir tā kā attālinājuši sevi no Eiropas Savienības. Viņas eh, nav pietuvināts Eiropas Savienībai, un līdz ar to Eiropas Savienība viņām nenes tik lielu veiksmi, kā tas varētu būt. Es domāju, ka mums nevajadzētu to pieņemt kā likteni, bet mums ir jāizmanto katra iespēja, uh, lai šo situāciju varētu izmainīt. Mums ir jāpārbauda, kādi instrumenti, kādi līdzekļi Eiropas parlament, ir Eiropas parlamenta rīcībā, institūcija rīcībā, ko mēs varam vienlaicīgi individuāli darīt. Protams, mēs kā sievietes, mūsu politiskā darba ietvaros, ko mēs varam darīt savās politiskajās grupās, ko var paveikt eh, politiskās partijas mūsu. Uh, valstīs. Es domāju, ka šeit nu, ir runa par tādu ārkārtīgi lielu izaicinājumu. Mums vajadzētu ļoti nopietni padomāt par šo tēmu, ņemot vērā nākamās eh, Eiropas parlamenta vēlēšanas. Un eh, jāņem vērā tiešām, kā tas viss ietekmēs 2017. gadā gaidāmās vēlēšanas. Būtībā te ir runa par tādu kā aburto loku, aburtais loks starp uh, sievietēm un Eiropas Savienību. Sievietes proti nesaprot, vai arī, teiksim, viņas ne, nejūt Eiropas Savienības politikas ietekmi uz viņu dzīvi. Un tā kā viņas nespēja sajust šo te ietekmi, tad viņas tā kā attālinās no Eiropas Savienības, jo viņām rodas ies, iespējas, ka Eiropas Savienība uz viņām neatiecas. Nu, līdz ar to viņām ir mazāk iespēju iegūt informāciju par Eiropas Savienības funkcijām, par Eiropas Savienības darbību, par pilsoņu tiesībām, un eh, viņas arī nepiedalās Eiropas Savienības darbībā. Un šī iemesla dēļ mums ir ārkārtīgi liels izaicinājums šo aburto loku pāraut. Tātad pāraut to aborto loku, kas šobrīd pastāv starp Eiropas Savienību un sievietēm. Es domāju, ka mūsu komiteja, še, mūsu komiteja šajā jomā jau ļoti daudz ir darījusi. Mēs esam izgaismojuši ārkārtīgi daudzas problēmas, tā skaitā politiskā darbība un dažādas problēmas. Tās viss ir ļoti nozīmīgas lietas, un tāpēc mums vajadzētu vēl pārbaudīt, cik tālu mēs varam, ko, ko vēl mēs varētu darīt, lai pietuvinātos vairāk sievietēm. Un eh, es domāju, ka tas būtu saistīts arī ar to, ka mums ir vairāk informācijas jāsniedz šīm te sievietēm un eh, jāiesaist viņas vairāk mūsu darbā. Pētījuma rezultāti liecina arī par to, ka mūsu darba ietvaros ir jācīnās arī pret dzimumu nevienlīdzību. Tas jau nav nekas jauns mūsu komitejā, pagātnē notikušas daudzas diskusijas par šo jautājumu, un ir skaidrs, ka pastāv ārkārtīgi daudz nevienlīdzības gan uh, ekonomiskajā, gan politiskajā dzīvē. Kas attiecas uz uh, attālkojumu jautājumu, tas arī ļoti būtisks. 50% no sievietēm tiešā veidā izjūt šo nevienlīdzību. Uh, un 50% sieviešu un 48% vīriešu par to ir izteikušies. Ja mēs tagad cenšamies kaut kādā veidā iesaistīties šīs problēmas risināšanā, tad uh, ir skaidrs, ka sievietes labāk sāks izprast šīs problēmas būtību. Es varētu vēl vienu piemēru sniegt, tam arī ir saistība ar galveno problemātiku Un šeit, padom, šeit komitejā mēs arī esam vairāk par šo jautājumu runājuši un uzsvēruši to, ka mums ir jāredz, kādi politiskie pasākumi var tikt īstenoti, lai mēs varētu dot tādu skaidru vēstījumu, lai šī nevienlīdzība kā tēma kļūt aktuālāk sievietēm. Tātad, kā mēs varam darīt, ko mēs varam darīt, kā mēs varam atstāt šo te vēstījumu visās dalību valstīs, jo mūsu rīcībā jau ir dažādi līdzekļi, piemēram, eh, internet televīzija, komunikācija tīkli, Eiropas parlamenta komunikācija tīkli. Un šeit mēs tiešām varam ļoti mērtiecīgi īstenot dažādas darbības, lai panāktu to, ka sākas, eh, ka rodas diskusija, lai uh, šī tēma kļūtu aktuāla, lai mēs uzrunātu sievietes, un es domāju, ka Eiropas parlamentam vajadzētu tiešām saprast, ka ļoti daudz, kas uh, no tā viss, ko mēs tā ļoti emocionāli un kaismīgi apspriežam, uh, šeit tiktu paziņots arī tālāk. Es domāju, ka šeit mums ir tiešām jāizmanto visa Eiropas parlamenta līdzekļi, līdztekus tiem citiem līdzekļiem, kas ir, teiksim, politisko grupu un politisko partiju ziņā rīcībā. Mums tiešām ir jāmēģina kaut kādā veidā mērtiecīgi īstenot šos te līdzekļus, izmantot šos te līdzekļus, lai panāktu savus mērķus. Tad vēl par uh, darbu un par profesionālās un privātās dzīves apvienošanu. Tā ir vēl viena problēma. Uh, 79% sieviešu uzskata, ka ir šāda problēma, un 20% vīriešu uzskata, ka ir grūti apvienot privāto un darba dzīvi. Un es domāju, ka priekšvēlēšana kampaņas ietvaros mēs varētu arī risināt problēmas, kas ir saistīts ar šo tēmu, jo tā gal galā skar lielāko sabiedrības daļu. Mums ir jāinformē, ko mēs daram šajā labā. Uh, un uh, jāpastāst, ko mēs vēlamies ietvert uh, savos lēmumos, savās politikās attiecībā šīs problēmas risināšanu. Tad ir vēl viena problēma, kas ir ļoti nozīmīga sievietēm. Tad, tad kad šis vēstījums tiek uh, nosūtīts tālāk, ka mēs cīnāmies pret šo nevienlīdzību, sievietes domā, ka viņu ikdienas problēmas netiek Eiropas Savienībā ņemts vērā. Es domāju, ka tas mums arī ir jāmaina. Tad vēl sieviešu pārstāvniecība lēmumu lēmu pieņemšanas dažādos organos. Tā ir vēl viena tēma. Es domāju, ka arī šajā ziņā mums būtu jāiesaistās un tajās jomās, kur Eiropas Savienība nav atbildīga, protams, mēs nevaram iejaukties. Nu, piemēram, sievietes ļoti dažādos, eh, dažādās vietās, kur tiek pieņemti svarīgi lēmumi. Strādā ļoti maz sieviešu. Un es domāju, ka mums tomēr ir eh, jānorāda arī uz tiem labajiem piemēriem, kas, teiksim, cīnās pret šo situāciju. Piemēram, Francijā ir pieņemta attiecīga likumdošana. Tad vēl viena tēma par kur aizvien vairāk sievietes interesējas, tad aizvien vairāk sieviešu interesējas par uh, politiku pašvaldību un nacionālajā līmenī, bet mazāk viņas interesējas tieši par Eiropas politiku. Un tāpēc mums vajadzētu pacensties panākt to, ka Eiropas, lai Eiropas politika tiktu mm, ieraudzīta kā tā cilvēciska politika. Šeit ir runa par tādu politiku, kurā ir skaidras perspektīvas, un ar kuras palīdzību mēs cīnāmies par eh, sieviešu vienlīdzību. Un es domāju, ka tas arī pieder pie Eiropas Savienības mērķiem, proti arī tieši attiecībā šeit ir dzimuma līdztiesības jautājumiem. Un Eiropas parlaments, kurā ir pārstāvēts arī sievietes procentuāli, vairāk nekā viena trešdaļa no Eiropas parlamenta deputātiem ir sievietes, līdz ar to es domāju, ka tas ir tāds diezgan liels procentuālais skaits salīdzinājumā ar dar nacionālajiem parlamentiem. Un es domāju, ka Eiropas parlamentam vajadzētu arī uz āru paziņot par to. Eiropas parlamentam būtu jāvērš uzmanību uz to politiku, kādu mēs šeit īstenojam. Mums tiešām ir jāmēģina iegūt sieviešu uzticību, un te, protams, ir vajadzīgs laiks. Bet es domāju, ka tie uzdevumi, kas ir mūsu priekšā, tas, ko te ir arī mans dokuments ir jūsu priekšā, jūs varat to visu izpētīt, varat papētīt gan kvantitatīvos rezultātus, gan kvalitatīvos rezultātus. Uh, un secinājums par attiecīgajām atsevišķajām dalību valstīm. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs pētījums attiecībā uz mūsu darbu mums visiem, un šeit ir runa par uh, pamatu, balstoties uz kur mēs varam īstenot savu stratēģiju, gaidot nākamās Eiropas parlamenta vēlēšanas. Mums ir jāraugās, kā rīkoties, dažās dalību valstīs sievietes biežāk dodas pie vēlēšanu urnām nekā vīrieši. Savukārt iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās eh, nobalsoja par diviem procentiem mazāk sieviešu nekā vīriešu. Bet te visur ir jādomā par šo te dzimumu līdztiesības jautājumu un ir jāizteno tāds politikas kurs, kas būtu pietunāts sievietēm. Protams, ir arī jāpaziņo, ka, ka ja sievietes vēl vairāk attālināsies no vēlēšanām, tad viņas vēl vairāk attālināsies arī no Eiropas Savienības kā tādas. Un tāpat mums ir jāpasaka sievietēm, ka Eiropas parlaments ir uh, viņu rīcībā. Es jau desmit gadus uh, darbojos šeit, šajā komitejā, un es tiešām priecājos, ka mēs tagad savu darbu varam labāk koordinēt, lai mūsu komitejas darbs arī būtu atklāts un uh, varētu palīdzēt Eiropas Savienības sievietēm. Paldies! Jure Krāca! Paldies, Krācas kundze! Jā, nu dien, ļoti izsmeļošs ievads šai, šim ļoti svarīgajam pētījumam. Un par to mums visiem nu dien vajadzētu uzmanīgi padomāt, lai mēs varētu rast jaunas idejas nākošām vēlēšanām. Man bija privilēģija piedalīties šajā uh, ekspertu panelī, kas analizēja šo pētījumu Un eh, arī dzan, es gribētu izteikt eh, zināmas bāžas un secinājumus rakstiski, un it īpaši eh, man visvairāk no bažīja sieviešu attieksme attiecībā uz vēlēšanām. Jo šeit jau vicepriekšādātāji ļoti skaidri izteicās, ka ir lielāks intereses trūkums attiecībā par Eiropas vēlēšanām sieviešu vidū nekā vīriešu vidū, un tas ir tāpēc, ka eh, trūkst informācijas. Un tieši tā labad eh, sievietes neizprot, eh, kāda ir šie lēmumi, ko pieņem Eiropas parlaments un kāpēc tie ir tik svarīgi. Viņas nesaprot, kā šie lēmumi ietekmē viņu ikdienas dzīvi, un viņas nesaprot, kā e, tā ietekmē, šie lēmumi ietekmē arī nacionālo politiku. Tā kā es domāju, ir ļoti interesanti redzēt, kā sievietes nāk uz vēlēšanām, jo e, īstenībā taču e, ir mazāk at, problēma, ja ir vairāk sieviešu vēlēšanu sarakstā. Un tas tiešām ir ļoti interesants eh, tāds secinājums, ko esam mācījušies, un tas ir tīpaši attiecās uz Ziemeļvalstīm. Tāpat ir svarīgi saprast veidu, kā plašsaziņas līdzekļi eh, izturas pret sievietēm, kandidātēm, it kā tās būtu tā kā mazāk redzamas eh, šajos plašsaziņas līdzekļos, ja viņas ir kandidātas. Un tad, kad tās ir eh, redzamas plašsaziņas līdzekļos, tad bieži vien nepareizo iemeslu dēļ. Un eh, es domāju, ka eh, veids, kā izturās pret sievietēm kandidātēm, ir atšķirīgs no tā veida, kā izturas pret vīriešiem kandidātiem. Tā man nu jāsaka. Sievietes Eh, aplūko, kā viņas apģērbušās, kā viņas izskatās, kāds viņu imičs, kādas viņu ģimenes apstākļi, eh, ko viņu vīri dara, bet nepamana tāpēc, ka viņam ir akademiskā izglītība, ka viņam ir labs profesionālais darbs, ka viņas daudz politiski strādājušas, kamēr eh, sievie, vīriešiem pievērš uzmanību tieši dēļ CV, iepriekšējiem politiskiem amatiem un tā tālāk. Eh, tā kā masu eh, saziņas līdzekļi eh, reproducē sociālos stereotipus attiecībā uz vīriešiem un sievietēm. Plašsaziņas līdzekļi neuzskata, ka sievietes ir nopietni cilvēki vēlēšanu kampaņas laikā. Un visbeidzot, kā tiek izmantoti dažādie plašsaziņas līdzekļi, ieskaitot sociālā saziņas tīklu. To vajadzētu vairāk izmantot sievietēm kandidātēm. Mēs esam redzējuši, ka dažas sievietes ir veiksmīgi kandidējušas, jo izmantojuši internetu un savu vēstījumu tiešām mm, plaši darījuši zināms. Uh, Mēs esam redzējuši, ka dažas sievietes ir palielinājušas šo ticamību un pārliecinājuši, ka viņas ir eh, kompetentas un izmantojuši šos sociālos eh, tīklus. Tas ir jautājums nākotnē, un ļoti svarīgi, lai mēs šīs debats arī nākotnēs turpinātu un nor, eh, pārunātu, ko mēs varētu darīt, lai 2014. gadā sievietes kandidātas Eiropas parlamenta amatiem tiešām saņemtu tādu līdzsvarātu, līdzsvarotāku attieksmi plašsaziņas līdzekļos, nekā tas ir bijis eh, līdz šim attiecībā mm, eh, uz vīriešiem. Tagad Ovīras kundzei dosim vārdu. Paldies priekšsēdētāji. Tā kā jūs runājāt par plašsaziņas līdzekļiem, es ar to arī gribētu sākt. Plašsaziņas līdzekļi ir otrais līmenis kas uh, rāda, kādas ir eh, sievietes atkarībā no tā, ko tās nesā. Pirms kāda laika uh, Igaunijā tika pētītas skolas mācību grāmatas. Un jau pirmajās uh, mācību grāmatās, es domāju, arī citās dalību valstīs, tas parādās, uh, ka sieviete ir lakats galvā, bet tā vīrietis stāv, tētis stāv pie automašīnas. Es esmu šos pētījumus ļoti uzmanīgi izpētījusi, un, ja man jābūt godīgai, tad pirmo reizi man likās, ka šāds materiāls ir īstā brīdī, jo mums vēl ir laiks līdz nākošām vēlēšanām. Protams, sievietes ir šajā burtā aplī, un es nedomāju, ka Eiropas Savienība var spēlēt būtiskas izmaiņas viņu dzīvē, jo tas jau ir saistīts ar mūsu pēdējo darba kārtības punktu šodien. Sievietes grib rezultātus, mazāk nabadzības, daudz vairāk darba, vienādu darba algu, un uh, virs šīm uh, Visas šīs lietas, par ko mēs esam šeit runājuši ilgu laiku jau, un, bet uh, faktiski masaziņas līdzekļi vairs nepievērš tam uzmanību. Un pat neklausās vispār, ko sievietes saka, šā vai tā. Piemēram, manā gadījumā viņa man teica, Mēs taču jūs intervējām pirms kādu laiku, lai gan tas taču bija tikai pirms diviem mēnešiem, jau divi mēneši jau pagājuši. Tā kā mums ir jābūt stiprākām, konsekventākām, un mums ir jāgarantē tas, ka mūsu lēmumi e, tiešām nes augļus. Varbūt tādā veidā mēs varētu sasniegt to, ka e, sievietes sapratīs, ka Eiropas Savienība spēlē nopietnu lomu to dzīvē. Tā kā mums ir vajadzīga uzraudzība un ieviešanas mehānismi lai mēs visus mūsu lēmumus varētu ieviest dzīvē. No otras puses, mēs nedrīkstam aizmirst, ka vairāk kā puse no Eiropas Savienības pilsoņiem ir sievietes. Un ja sievietes neuzskata, ka Eiropas Savienība ir svarīga lieta un neredz rezultātus tam, ko Eiropas Savienība dara, tad jāsaka, mēs tiešām šādā veidā graujam Eiropas Savienību jo eh, krīt interesi par Eiropas Savienību, krītās, vēl tālāk krītās, un pastāv pat eh, bažas, eh, ka radikālāk noskaņoti ļaudis tiks ievēlēti šeit, un es nedomāju, ka tas ir pareizais veids, kā virzīties uz priekšu. Priekšotāji saka, paldies, Ovīras kundzei. Un Līdz ar to septīto punktu beidzam, ķeramies pie astotā punkta. Un tā būs e, e, Romēva Iruēda, kas runās par e, dzimuma aspektiem, kas saistīti ar ekonomisko lejupslīdi un finanšu krīzi. Mums ir 144 grozījumi. Tā kā referentē šeit būs zināms darbiņš darāms, lai varētu izstrādāt eh, kompromisus eh, tuvākajā laikā. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies. Es eh, negribētu runāt, negribēju runāt par iepriekšējo punktu, jo es uzskatu, ka tas tā uztvere, ko mēs redzam šai ziņojumā, ka politiskie jautājumi Eiropā neietekmē eh, sievietes vai ietekmē sievietes eh, savādāk. Es domāju, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs un mums ir jāskatās, kā tas ir saistīts ar eh, šo situāciju, ko mēs šobrīd izjūtam, krīzes situāciju. Un tāpēc es domāju, ka mm, šis Eirobarometrs faktiski ir saistīts ar manu ziņojumu jo gal galā kāds ir mūsu mērķis, lai mēs aizpildītu šo plaisu. Mēs gribam, lai tiešām specifiski tiktu paskaidrots um, ne tikai šīs problēmas, kas skar sievietes attiecībā uz viņas dzimumu perspektīvu, bet es domāju pat vēl svarīgāk, uh, lai šie priekšlikumi kas nāk no Eiropas puses, kas mums varētu palīdzēt, ka mēs e, pārraujam šo izolāciju un panākam dinamiku, un lai nebūtu šī marginalizācija, es domāju, šie divi jautājumi ir ļoti saistīti, un tāpēc, es domāju, ziņojums ir radījis interesi, kā nekā 144 grozījumi, un es pat domāju, ka tas ir pāri vidējam rādītājiem e, attiecībā par uh, grozījumu skaitu kādam ziņojumam. Uh, Protams, daudzi grozījumi ir kā papildinājumi, tā kā es domāju, ka viņi mm, nu, sniedz kādu pievienoto vērtību. Ir ļoti interesanti redzēt, ka ir diezgan eh, plaša vienprātība par to, ka dažādās politiskās grupas ir arī to izteikuši savos grozījumos un tāpēc mums ir tiešām šie elementi, ar ko varam bagātināt tekstu. Tā kā nu ir vesela rinda grozījumu, ko iesniegusi, iesniegus Garsie Power, Nikolai Roka, Sofija Intvelde. Tā kā tiešām ir ļoti grozi, nopietni šie grozījumi kas ir iesniegti kā papildinājums tekstam un kā references, domāju, es tos tiešām varēšu uh, ņemt vērā. Un, protams, mums ir jāpārdomā par kompromisiem, ja jāveic pārrunas, jo tas taču ir saistāms ar dažādo grupu, dažādajām ideoloģijām, piemēram, par sabiedrisko pakalpojumu lomu, par pieejamību šiem pakalpojumiem. Uh, kādu lomu spēlē sievietes, kad eh, tās sasniedz zināmā atbildības līmeni, tāpēc es nu mēģināšu eh, sastādīt kompromisa grozījumus, kas mums eh, ļaus atrast tādu kopēju pamatni. Nu tālāk vēl gribēju teikt, ka mani pārsteidza tas, ka bija daži grozījumi, kas eh, bija vērsti uz to, lai nosvītrotu eh, daļu teksta. Es, protams, saprotu, ka tas ir saistāts, saistāms ar dažādo pieeju. Tas varbūt nav tieši domāts mūsu komitē, taču es domāju, ka tas ir, nu, pat faktiski raksturīgs arī citās komitejās. Tā kā, nu, ir daži grozījumi, kas mēģina samazināt dažus elementus, pat varbūt noslēp pamat faktus, un kuriem nebūtu nekāds sakars ar pozicionēšanu, taču tur ir runa par statistiku, faktiem, atsaucēm, uz pētījumiem un dokumentiem, ko mēs pieminam. Tā kā es faktiski tiešām biju pārsteigts. Un var pat teikt nobežījies, jo gribu redzēt, kā daži no šiem grozījumiem ir domāti, lai eh, tie svītrotu teksta būtiskos elementus, kas ir būtiski ne tikai, lai rādītu pareizo kontekstu, bet arī parādītu, ka šī komiteja, eh, šīs parlaments, šī Eiropas Savienība dara kaut ko vērtīgu attiecībā uz eh, šo līdzvērtīgo attieksmi. Un tā kā to faktiski iesniedza Eiropas Tautas partija grupa. Un Es domāju, ka man ar to būs jādarbojas bilaterāli, lai redzētu, vai mēs varētu kaut kādā veidā šos rezultātus mīkstināt, rast kompromisu. Es e, domāju, ka ir e, konsensus par to, ka problēma pastāv, un es domāju, ka līdz ar to mēs varam e, caur Eiropas institūcijām rast kādu risinājumu Un, eh, protams, ir arī konsensus par to, ka šī komiteja var nākt ar eh, lietderīgām idejām un priekšlikumam. Un tas, es domāju, ir būtiskākais sākuma punkts eh, ziņojumam nu, par datumiem un priekšlikumiem. 14. aprīlis šeit minēts, un ceru, ka tad es kompromisu risinājumus būšu pārunājis. Paldies! Paldies, eh, Romēvas kungs, saka eh, priekšsēdē tagad klāsas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es gribētu uzreiz runāt par to, ko jūs minējāt. Pirmkārt, šis temats proti par uh, dzimumu specifiskiem um, aspektiem finanšu krīzes ietekmē. Uh, Es domāju, ka tas ir tāds Herkules uzdevums eh, šo tēmu sadalīt atsevišķās daļās, bet es gribētu teikt, ka jūs to esat izdarījis, jūs to izdarījāt ļoti pamatīgi un, manuprāt, jūs to darījāt tādā veidā, ka ir skaidrs, ka jā, var būt ļoti daudz, kas, eh, jā, mēs to vēlamies, un tad, eh, nu, to viss var ierosināt sievietēm, un tad Bet es domāju, ka no finanšu krīzes var ciest gan eh, vīrieši, gan sievietes. Un līdz ar to man ir grūti pieņemt šo ziņojumu, jo es domāju, ka šeit viss tas, ko mēs atsevišķos ziņojumos esam izstrādājuši, tas tiek vēlreiz zem jauna virsrakstā, tad dzimuma eh, specifiskie finanšu krīzes aspekti. Uh, izklāstīts. Un, kā es domāju, ja mēs vēlamies eh, parakstīt katru ziņojumu, un ja mēs vēlamies eh, uz to skatīties tādā vispārīgā kontekstā, tad mums ir problēma. Es domāju, ka šeit mēs varētu koncentrēties tikai uz finanšu un ekonomikas eh, krīzi, un tas jau būtībā ir arī virsraksts. Un, ja tas ir tā, tad šim dokumentam būtu jābūt īsākam un kodolīgākam, un šī iemesla dēļ. Uh, ierosinājumi svītrotās, kuro teksta ir apsveicama. Es domāju, ka nav mūsu uzdevums runāt par Dievu un pasauli un visiem dažādiem aspektiem. Un, protams, attiecībā uz aicinājumiem svītrota teksta daļas, te ir arī tās pamata atšķirības, um, te, te atklājas arī tās viedokļa atšķirības, kas mums ir um, gru, grupu, valstisko grupu vidū, to es varu teikt, un par 14. punktu, kur uh, ir e, dažādi jautājumi, piemēram, maternitātes atvaļinājums, paternitātes un tā tālāk. Tie taču tur tāpat īsti neiedarās. Un vēl, teiksim, 15. punktā, ka tur vēlreiz ir rakstīts, jā, ka mēs e, nacionālos likumus ir jāuzlabo nacionālā likumdošana cīņai pret uh, dzimumu saistīto vardarbību. Es īsti nesaprotu, kāds tam sakars ar finanšu vai ekonomikas krīzi. Uh, Varbūt mēs esam te dalītās domās, bet es domāju, ka vīrieši un sievietes izšķirošos amatos, teiksim, uzņēmumos, eh, politikā un eh, sieviešu un vīriešu vienlīdzīga pārstāvniecība. Nu, būtībā tas, tās viss ir lietas, ko mēs pieprasām, bet tas nav tieši saistīts ar eh, finanšu un ekonomikas krīzi. Tas, ka izņemot, ka mēs te sakam, ka sieviešu līdzdalība akciju sabiedrībās vajadzētu paaugstināt, un te mēs vēl runājam par zaļajām tehnoloģijām un infrastruktūras modernizēšanu. Jūs esat eh, te runājis par absolūti visu, un man tas ir par smagu, man tas ir par daudz. Mēs te runājam pārāk daudz aplinks. Es ļoti labi apzinos, ka tā ir sarežģīta tēma. Uh, bet uh, pārdomāsim to visu no jauna un šo 144, groz, šie 144 iesniegtie grozījumi pieprasījumi arī parāda to, ka ir daudzi kolēģi, un te šodien jau mūsu vidū daudz vairs nav, jo viņi ir, mm, jo ir pārāk vēls vakars, ka kolēģiem būtībā ir bažas par to, kā šis darbs ir izsnāts. Tas darbs ir bijis labs, bet es domāju, ka šī tēma, ka te viss tas ir pārspīlēts. Es nezinu un es apšaubu. Uh, vai ar to mēs palīdzam sievietēm? Ka mēs te uz, uzskaitam visas pasaules problēmas un sadalām, vēlamies sadalīt tās iedalīt attiecībās to katrs, katru dzimumu ietekmē. Un es domāju, ka krīzes laikā nebūtu jēgas arī izstrādāt attiecīgu statistiku par to, kā kura lieta ietekmē vīriešus un kā sievietes. Man ir tātad liels problēmas šajā sakarībā, un tāpēc vajadzētu vēlreiz to visu rūpīgi pārdomāt. Paldies! Obrigado, senhora Klāsa. Paldies, Klāsas kundzei. Un tagad es gribētu pat runāt kā ēnu referente savas grupas vārdā, lai uzsvērtu pāris punktus. Tas fakts, ka mums ir 144 iesniegti grozījumi, es domāju, ka ļoti labi parāda, cik būtisks ir šis jautājums un cik tas ir aktuāls. Grozījumi visi bija pieejami tikai kopš vakardienas. Daži no tiem bija tādās mazāk izplatītās valodās, piemēram, portugāļu, uh, vācu valodā bija daži, rumāņu valodā, līdz ar to ne visi grozījumi ir iztūkoti, un līdz ar to mums ir bijis diezgan grūti saprast visus iesniegtos grozījumus, bet tā pārskrienot pāri tiem grozījumiem, cik nu tālu tas ir manos spēkos, man ir jāsaka, ka es atzinīgi vērtēju referents paveikto darbu savos grozījumos, tajos, ko es iesniedzu, no vienas puses cenšos pas, pasvītrot to, kādu pienesumu var dot sievietes, lai palīdzētu mums izkļūst no krīzes. Bet eh, no otras puses manos grozījumos ir uzsvērts, ka sievietes ir mazāk atbildīgas par eh, krīzes cēloņiem. Un tas ir objektīvs fakts. nav 27 dalība valstīs nevienas centrālās bankas vadītāja nav sieviete, un tikai 5% no lēmumu pieņēmējiem ir sievietes finanšu un ekonomikas pasaulē Eiropas Savienībā. Tā kā jūs redzat, ka sievietes ir atradušās tālāk no lēmumu pieņemšanas ekonomikā, un tās tika turētas pagabal no finanšu institūcijām, un tas parāda, ka sievietes nav iesaistītas, vai, teiksim, nav bijušas iesaistītas eh, krīzes izraisīšanā, un tās nevar padarīt par atbildīgām par šo krīzi, bet no otras puses sievietes ir galvenās krīzes upuris un to atspogļo pat uh, vardarbību, pētījumi par vardarbību mājās. Nesens pētījums liecina, ka ir palielinājies eh, seksuālās vardarbības gadījumu skaits, un tas ir tieši krīzes ietekmē, un nav grūti to saprast, ja jūs pāraugties uz to, ka ir pieaudzis bezdarbs, un līdz ar to ģimenēm ir papildus grūtības, ģimenēm ir mazāk naudas, un visi šie faktori noved pie tā, ka uh, rodas lielāka nestabilitāte, agresivitāte, un tas noved pie tā, ka cieši visvairāk ir sievietes un bērni, kas kļūst par galvenajiem upuriem. Gribētu vērst jūs uzmanību vēl uz kādu lietu. Un tas, tas fakts, kāpēc es esmu aicinājusi sasaukt savā valstī konferenci. Uh, lai mums būtu iespēja papētīties šo jautājumu. Šajā konferencē teikt, runāts par katoļu aģentūru vai britu aģentūru, kas parāda, ka kompānijas, kuru vadītāji vidū ir vismaz trīs sievietes, tas, tas minimums, ko, kā parāda šis pētījums. Ja teik, tātad tas parāda to, ka si kompānijās, kuru vadībā ir vismaz trīs sievietes, par uh, vismaz 80% ir uh, pavērojuši savu akciju kotēšanu viržā. Un tas uh, nozīmē to, ka kompānijām ir lielākas izaugsmas iespējas, ja to vadības padomēs ir vairāk sieviešu. Līdz ar to veiktspēju, kompānijas uzņēmuma veiktspēju palielina sieviešu, tas, ka sievietes atrodas kompānijas vadībā. Tātad ir jābūt vismaz trīs sievietēm kompānijas vadībā, lai tas būtu. Un, tad, protams, ir Norvēģijas piemērs, kas arī tika pieminēts šodien. Tur ir konservatīva valdība, kas uzņēmās iniciatīvu un izlēma, ka ir jānosaka kvota attiecībā uz sieviešu skaitu valsts kompānijās. Un tagad arī Francijā sāks šāda pieeja. Līdz ar to ir ekonomiski izdevīgi dot sievietēm šos te vadošos amatus, jo tās uzlabo uzņēmumu veiktspēju. Es domāju, ka mums arī uz to būtu jācer, proti, ka sievietes vairāk tiks iesaistītas biznesā un finanšu pasaulē. Tad, tad, un es piekrītu viedoklim, ko ir paudusi referents šajā sakarībā. Tas ir izteikti arī vairākos grozījumos. Es ceru, ka attiecībā uz grozījumiem mums izdosies um, panākt kompromisu grozījums, ņemot vairāk, ka iesniegt ir tik daudz grozījumu. Svarīgi ir vienkārši uzsvērt, cik uh, būtisks ir uh, sievietes tieši ekonomiskās veikspējas ziņā un kāda ir viņu būtiskā loma lēmumu pieņemšanā ekonomikā. Es ceru, ka mēs visi šajā ziņā varam panākt uh, vienošanos tā, lai šis ziņojums tiktu pieņemts ar lielu balsu vairākumu, jo tas ir ļoti nozīmīgs un ļoti aktuāls. Redzu, ka vairāk neviens nevēlas izteikties par šo ziņojumu. Nezinu, vai komisija vēlas komentēt kaut ko. Oltens kundze, jā. Jūs vēlaties runāt komisijas vārdā? Es atvainojos, Olten kungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Es runāšu ļoti lakoniski. Es gribētu pateikties par uh, šo ziņojumu, kas ir ārkārtīgi interesants komisija atzīst, ka, ka, ka šis jautājums ir ļoti aktuāls un uh, ka sievietes ir cietušas no krīzes. Vienlīdzības jautājums ir izskatīts vairākos komisijas dokumentos, tā skaitā kopīgajā ziņojumā par nodarbinātību un ziņojumā par vīriešu un sieviešu vienlīdzību, tāpat arī ietekmes krīzes ie, ietekmes novērtējumā attiecībā uz darba tirgu. Pēc lūgumiem, kas tika izteikti, mēs nāksim klajā ar vēlākiem komentāriem, tad, kad būs pieņemts šis dokuments. Jā, paldies! Referents kundze, jūs vēlaties vēl komentēt? Pavisam īsi. Es, ko, es gribētu runāt par eh, dažiem specifiskākiem aspektiem, tad, kad iesniegšu kompromisu grozījums, lai redzētu, cik lielā mērā mēs varam eh, panākt kompromisu. Es gribētu norādīt, ka galvenais princips šajā ziņojumā ir tāds, proti mums ir divas problēmas. Līdztiesības un līdztiesības jautājums eh, nav ticis izskatīts ne krīzes analīzes, analīzēs, ne iespējamos risinājumos, un es domāju, ka uz to mēs esam norādījuši. Tas, ko mēs sakam šajā komisijā, tas ir kaut kas tāds, ko, kas nekur citur neparādās, un es domāju, ka šai komitejai tā ir ļoti būtiska loma. Tā specifika ir uh, kaut kādā veidā jāparāda, jo pretējā gadījumā jūs redzēsiet, ka tas, ko mēs šeit sakam, neatspoguļojas citās jomās. Jā, ir ļoti plašs jautājumu lokus izklāstīts, bet vajadzētu uzsvērt, ka tā ir ļoti aktuāla problēma, kas nodarbina ļoti daudzu Eiropas iedzīvotāju prātus. Vēl viens jautājums, ko es gribētu uzsvērt, un es domāju, ka tas ir būtiski un nepieciešams Proti, tas ir tas, ka mums vajadzētu izstrādāt mērķus un konkrēts priekšlikumus, lai mēs varētu nākt klējā ar zināmām prasībām, tiecībā uz dalību valstīm un komisiju. Un jārisina tikai tāda analītiska jautājuma, bet arī jānāk klajā ar specifiskiem priekšlikumiem, kas ļaus mums panākt progresu šajā jomā. Un es domāju, ka ar to mums jādiskutē, par to mums jādiskutē ar komisiju. Paldies Romēvas kungam. Nu, un tagad par laika grafiku. Balsojums šajā komitejā ir plānots 3. un 4. maijā. 3. vai 4. maijā. Balsojums plenārsēdē ir plānots jūnijā. Līdz ar to esam pabeiguši darbu pie 8. darba kārtības punktu un tagad 9. Citi jautājumi. Citi jautājumi nav. Nākamā tikšanās mums ir gaidām 3. maijā pulkstens 3, kā arī 4. maijā pulkstens 9 no rīta. Liels paldies jums visiem, un es ceru, ka jums būs patīkams vakar turpinājums. Priekšsēdētāji arī laipni pateica stūkiem. Paldies, vislabu!